Good morning, everybody! Labrīt visiem! Labrīt! Mēs esam gatavi sākt darbu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Gribētu jūs iepazīstināt ar Marko Marinari no prezidentūras ģenerāldirektorāta, kurš eh, teiks ievadvārdus. Dodu vārdu Marko Marinārī kungam. Lūdzu. Buongiorno a tutti. Ben adivati. Labdien visiem! Esiet mīļi sveicināti Eiropas parlamentā. Es zinu, ka mums priekšā ir gara diena,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 Lūdzu, uzlieciet austiņas, jo tikai tā jūs varēsiet dzirdēt tūkojumu. Kā es jau sacīju, sāksim šīs dienas darbu. Esiet sveicināti trešajā Eiropas cilvēku ar invaliditāti parlamentā. Un tagad es gribētu dot vārdu Marko Marinārī no prezidentūras ģenerāldirektorāta, kurš teiks ievadvārdus Eiropas parlamentam un Eiropas parlamentam cilvēkiem ar invaliditāti. Marko, lūdzu, vērts jums. Paldies! Labdien visiem! Esiet sveicināti Eiropas parlamentā! Es zinu, ka jums priekšā ir gara darba diena šeit Eiropas parlamentā un uh, Tāpēc eh, mēs domājam, ka vajadzētu ķerties pie darba un eh, iesākumā īsumā pastāstīt jums par to, ko šī institūcija dara, ko dara Eiropas parlamenta deputāti, kurus jūs paši esat ievēlējuši un kā strādā šie deputāti. Jūs strādāsiet šeit tā, kā parasti strādā Eiropas parlamenta deputāti savās plenārsēdēs. Eiropas parlaments ir viena no galvenajām Eiropas Savienības institūcijām. Un tam ir viena unikāla īpašība, kas to atšķir no pārējām institūcijām. Tā ir vienīgā institūcija, kas ir tieši ievēlēta, kuru tieši ievēl Eiropas Savienības iedzīvotāji, kā jūs noteikti zināt, uh, Reiz piecos gados mēs visi dodamies uz vēlēšanu iecirkņiem un balsojam, lai ievēlētu savus pārstāvis Eiropas parlamentā kas ieradīsies šeit, strādās šeit piecus gadus kopā ar saviem kolēģiem no Eiropas komisijas, Eiropas Savienības padomas un citām institūcijām. Lai uzlabotu pastāvošo likumdošanu un galvenokārt lai izstrādātu jaunu likumdošanu. Un, protams, tā visa mērķis vienmēr būs uzlabot mūsu ikdienas dzīvi. Šobrīd Eiropas parlamentā ir 754 deputāti. Deputāti strādā komitejās, delegācija un delegācijās. Un viņi tiekas dažādās zālēs, jo viņiem ir nepieciešams vienam ar otru sazināties. Tad, kad parlamenta deputāti sanāk kopā tādā zālē kā šī, viņi nesēž kopā ar savas nacionālās delegācijas pārstāvjiem. Viņi ir sadalīti pa politiskajām grupām jo šis parlaments ir um, Eiropas parlaments, un līdz ar to tajā darbojas deputāti no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet viņi strādā pa grupām atbilstoši savai politiskajai piedarībai. Protams, viņi pārstāv uh, dažādas organizācijas savās valstīs, un tāpēc uh, viņi ir arī mm, strādā arī nacionālās delegācijās. Tad, kad deputāti sanāk kopā un strādā, tad pirmajās rindās mums sēž politisko grupu vadītāji un viņu vietnieki, komiteju priekšsēdētāji, delegāciju priekšsēdētāji un tad vispārējie deputāti Viņi sēž uh, pēc, viņu sēdvietas ir sarindotas alfabētiskā secībā, taču netiek izšķirts katra deputāta pienesums. Deputāti drīkst runāt savā dzimtajā valodā, tā kā es to šobrīd daru, un arī jūs varat runāt savās dzimtajās valodās šīs dienas laikā. Uh, Jau no paša sākuma, no 1950. gada, šis parlaments vienmēr ir devis katram savam deputātam iespēju runāt viņa dzimtajā valodā, jo šis ir demokrātisks parlaments. Ik viens Eiropas Savienības pilsonis var tikt ievēlēts Eiropas parlamentā, Un tāpēc mēs nevēlamies, lai ja, svešvalodu zināšanas ierobežotu kāda cilvēka iespējas iekļūt šajā parlamentā, un tāpēc katrs deputāts var runāt savā dzimtajā valodā, tāpēc gribētu vēlreiz atgādināt, ka arī jūs šodien drīkstat runāt, izteikties savā dzimtajā valodā. Centieties iztēloties eh, dienu plenārs sēdē, kur ir vairāk nekā 700 deputāti un darba kārtībā ir iekļaut ļoti daudz jautājumu. Kā deputāti var uh, savu laiku organizēt? Protams, deputāti vēlas izteikties, vēlas pavēstīt savu viedokli. Kā tad tas notiek? Deputātiem tiek dots uzstāšanās laiks katrai politiskajai grupai atkarībā no tā, cik tajā ir deputātu. Uh, tiek atvēlēts zināms uh, uzstāšanās laiks katru dienu. Protams, jo grupa ir lielāka, jo politiskajā grupā ir vairāk deputātu, jo lielāks uzstāšanās laiks tiek dots šai politiskajai grupai. Uzstāšanās laiks ir tātad sadalīts starp politiskajām grupām, un tad katra politiskā grupa izlemj, kuri deputāti uzstāsies un cik ilgi viņi drīkstēs izteikties. Uzstā, minimālais uzstāšanās laiks ir 30 sekundes, maksimālais uzstāšanās laiks ir 6 minūtes. Lielākā daļa deputātu, kas izsakās plenārsēdē, runās 1 eh, minūti, 90 sekundes vai varbūt 2 minūtes. Tas varbūt jums liksies dīvaini, un jūs varat sev jautāt, nu ko tad deputāts īsti var pateikt minūtes vai pusotras minūtes laikā. Tomēr var pateikt diezgan daudz. Uh, jo plenāra sēde ir jāuzskata par, par vietu, kur jau iepriekš sāktās diskusijas tiek pabeigtas. Uh, Šis darbs ir sācies komitejās un citos formos, un tad, kad deputāts pieceļas un, un sāk runāt, tad būtībā viņš eh, saka savus secinājumus, tādēļ, ka viss lielais darbs jau ir paveikts, un tieši tā arī jūs strādāsiet šodien. Jūs runāsiet par ļoti skaidri izteiktiem priekšlikumiem un vienkārši izteiksiet savus secinājumus. Mm. Šodien arī jums būs sastādīts runātājs saraksts. Priekšsēdētājs, kurš vadīs asamblējas darbu, kurš būs, viņš noteiks, kurš runās, viņš dos vārdu, un jūs arī redzēsiet pulksteni un varēsiet sekot līdzi, cik ilgi esat runājuši. Gribētu jums atgādināt, ka ja jums ir dotas divas minūtes, tad lūdzu nerunājiet ilgāk, jo visi arī citi vēlas izteikties. Taču, ja jūs šo divu minūšu laikā vēl nebūsiet pabeidzis teikumu, tad nesatraucieties, jums atļaus pabeigt teikumu. Bet vēlreiz gribētu lūgt jūs visus pēc iespējas nepārsniegt savu izteikšanās laiku. Protams, mēs nevēlamies atņemt jums jūsu izteikšanās brīvību, bet Nu, tas būtu tāds kā pieklājības žests attiecībā uz jūsu kolēģiem, un tā mēs varēsim nodrošināt, ka mēs varēsim izskatīt visus darba kārtībā paredzētos punktus. Zāle, kurā mēs šobrīd tiekamies, nav zāle, kurā parasti notiek Eiropas parlamenta plenārsēdes. Plenārsēdes notiek citā zālē, un tur mums būtu bijis jāsatiekas. Tā zāle atrodas tieši pretī šai zālē, otrā pusē trepēm, bet pagaidām šī zāle ir slēgta rekonstrukcijas darbu dēļ. Un tāpēc mēs izlēmām šīs sanāksmes darbu noturēt šajā zālē. Mēs esam arī organizējuši papildus zāli tiem, kuriem vietas šeit nepietiek, lai arī viņi varētu sekot līdzi mūsu foruma darbam. Mūsu darba kārtība ir ļoti saspringta un tā ir jāizskata vienas dienas laikā. Bet tad, kad Eiropas parlamenta deputāti tieks plenārsēdē, tad parasti plenārsēde ilgs četras dienas, un šo četru dienu laikā viņi strādā ļoti smagi un ļoti ātrā tempā viņi sāk no rīta 8.30, strādā tad līdz pusdienas laikam. 12. sāks balsojums, tad ir pusdienas pārtraukums, 3. atsāks sēdes, pēc tam ir vakariņu pārtraukums, un tad no pulkstens 9. līdz pat pusnaktī turpinās pēdējais darba cēli, cēliens, un tā tas notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai. Kāpēc mums ir jāstrādā uh, tik intensīvi. Gadu gaitā šim parlamentam ir piešķirts aizvien lielāks pilnvars. Tā rezultātā ir skaidrs, ka pieaugot pilnvaru apjomam, pieaug arī darba apjoms. Un uh, mums ir jādiskutē par pēc iespējas vairākiem jautājumiem, un tieši tāpēc mums ir ļoti jākoncentrējas uz darbu, lai spētu tikt galā ar šo milzīgo darba apjomu. Eiropā mums tagad ir ir uh, divu palātu sistēma, kurā ir um, Eiropas parlaments un ministru padomi, kam ir abiem vienāds pilnvars. Un tas nozīmē daudz darba. Eiropas Savienībai šobrīd ir pilnvars gandrīz visās uh, dzīves sfērās. Vairāk nekā 80% no likumdošanas katrā mūsu dalību valstī ir eh, Eiropas Savienības likumdošana, eh, ir transponēta Eiropas Savienības likumdošanas transponēšana. Eiropas komisija, kas var tikt uzskatīta par Eiropas Savienības valdību, kopā ar pārējām institūtiem ir nākus klājā likumdošanas priekšlikumu un uh, Eiropas parlaments, kas, kā es jau sacīju, ir tieši ievēlēta institūcija un Eiropas Savienības padome. Uh, vai ministru padome, tad tālāk strādā pie šīs likumdošanas, līdz tā tiek pieņemta. Ministru padomē darbojas eh, katras dalība valsts ministri. Tātad no vienas puses ir eh, padome, kas pārstāv valdības, un Eiropas parlaments, kas pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus. Tātad eh, šīs divas palātas strādā kopā, lai izstrādātu likumdošanu, uh, un nāktu klajā ar dažādiem priekšlikumiem, kā uzlabot mūsu ikdienas dzīvi. Šī sistēma nav perfekta, to kā jūs visi zinat, bet tā darbojas. Vai arī mūs drīkst kritizēt. Daudzas jaunās demokrātiskās valsts un arī citas trešās valstis cenšas uh, kopēt mūsu sistēmu, jo tā ir ļoti labi attīstīta demokrātija. Un es vēlreiz gribētu teikt, ka demokrātijas vārdā šīs parlaments iestājas par dažādām iniciatīvām, tā skaitā par to, kas ir sapulcinājis mūs visus kopā šodien. Uh, Protams, parlamentam ir ārkārtīgi saspringts darba grafiks, tieši tāpat kā jums, un tāpēc es nevēlos um, vairāk velti tērēt jūsu laiku un uh, došu vārdu savam kolēģim Klārka kungam. Liels paldies jums, un es ceru, ka jums būs auglīga diena. Much, Marko. <clears throat> Paldies, Marko. Jūs iespējams esat sapratuši, ka austiņas šajā konferencē ļoti labi noderēs, tādēļ, ka mainīsies valodas. Mēs piedāvājam tulkojumu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Ja jūs paskatāties apkārt, jūs redzēsiet tulku kabīnes. Uz katras kabīnes ir valodas nosaukums un numurs. Tas ir tas kanāla numurs, kurā jūs varat dzirdēt tulkojumu sev saprotamā valodā. Un zāles aizmugurē mēs piedāvājam arī hearing loops, īpašas klausīšanās ierīces. Šodien mēs strādāsim līdz pulksten 12.30, pēc tam būs pusdienas pārtraukums, un tad turpināsim darbu no 14.30. Šodien ir paredzēts trīs plenāras sesijas. Pirmajā plenāra sesijā mēs runāsim par ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti un tās ieviešanu ekonomiskās krīzes apstākļos. Mēs runāsim par labākajiem panākumiem tiesību ieviešanā krīzes apstākļos. Mēs runāsim par stratēģiem, kā izkļūt no šīs krīzes, un otrajā plenārsesijā un trešajā plenārsesijā runāsim par brīvo pārvietošanos un pilsonību attiecībā tieši uz cilvēkiem ar e, invaliditāti. Mēs runāsim par pilsonības jautājumiem, par pārvietošanās jautājumiem šobrīd, kad tiek gatavots Eiropas likums par pieejamību. Būs astoņas dažādas debašu sesijas, gan dalībnieki, gan arī priekšsēdētāji varēs izteikties, un runātājs saraksts ir sastādīts jau iepriekš. Ehm, mēs izmantosim reglamentā noteikto procedūru, pēc kādas notiek arī Eiropas parlamenta plenāras sesijas gribētu norādīt, ka visi cilvēki, kuriem ir uh, iespēja, kuriem tiek piedāvāt iespēja izteikties, tomēr varbūt nevarēs izteikties, ja ievilksies mūsu darba gaita. Par to gribu atvainoties jau iepriekš. Pusdienas mēs piedāvājam Jehudi Menuhina zālē, kas atrod šajā pašā ēkā eh, divus stāvus zemāk. Mēs visus jūs aicinām, visus tos, kas ir dalībnieku sarakstā, arī visi Eiropas parlamenta deputāts un visus tos, kas atrodas uh, Uh, klausīšanās telpā. Pēc kādas pusstundas šajā zālē ienāk cilvēki, kas jums piedāvā tēju un kafiju. Uh, tā kā, ja kāds jūtas tā, ka viņam ir nepieciešams šāds dopings, tad pavisam drīz jūs tos saņemsiet. Ap pulksten 17.30 notiks balsojums par rezolūciju, kas saucas vīzija nākamajiem desmit gadiem. Ano, Eh, tiesību konvencijas cilvēkiem ar invaliditāti ieviešana krīzes apstākļos. Balsošana ir ļoti svarīgs brīdis, kad visiem vajadzētu būt klāt, jo rezolūcija ir mūsu galvenais devums. Tas ir šī fóruma darba auglis. Vairāk deputāti jau ir iesnieguši grozījumus un arī komentējuši šo rezolūciju. Šos grozījumus komentārus esam iesnieguši rezolūcijā. Balsojums notiks par rezolūciju, kurā jau ir iekļauti tātad šie komentāri. Tālāk vēl kāds paziņojums. Protams, šeit sēž zālē drīkst fotografēt, bet nedrīkst izmantot zipspuldzi. Mobīlie telefoni rada ļoti nepatīkamu interferenci ar tulkošanas sistēmu visiem mikrofoniem. Tas ir nepatīkami, ja ienāk signāls mobilajā telefonā gan tulkiem, gan arī tiem, kas klausās tulkiem. Tādēļ mēs gribētu aicināt jūs visus izslēgt mobīlos telefonus šīs sēdes laikā. Es pavisam īsi gribētu prezentēt rezolūcijas galīgo versiju Eh, kura ir grozīta pateicoties jums. Lielas paldies visiem tiem, kas iesniedz komentārus. Tās rezultātā šis teksts ir kļuvis daudz pilnīgāks. Rezolūcija ir piedāvāta angļu un franču valodā un arī viegli saprotamā formātā. Visās valodās šī rezolūcija tiks iztulkot nedaudz vēlāk. Ja kāda no delegācijām jau ir iztulkojuši šo rezolūciju savā valodā, tad lūdzu nododiet to mūsu fórumu sekretariātam, lai mēs varam mājaslapā to iekļaut. Rezolūcijā ir tās tēmas, kuras mēs apspriedīsim šajās trijās plenāras sesijās. Runa ir par pasākumiem dalību valstīs, Eiropas Savienībā, visā pasaulē. Rezolūcija ir sadalīta piecās sadaļās. Pirmajā daļā mēs runājam par pasākumiem, kas būtu jāveic Eiropas Savienībā krīzes apstākļos. Mēs aicinām šajā rezolūcijā uh, reformēt Eiropas stratēģiju Eiropa 2020 un tāpat arī ar Eiropas stratēģiju um, cilvēkiem ar invaliditāti, lai tā tiktu vairāk sasaistīta ar pamatiesībām un sociālajām tiesībām. Eiropas komisija nākamā gada sākumā nāks klajā ar sociālo investīciju pakotni. Tie būs tiesība akti, kuros būs runa par ilgtermiņa investīcijām sociālās aizsardzības pasākumos, kas varētu nodrošināt neatkarīgu dzīvošanu, izglītību visiem, piekļuvi nodarbinātībai, īpaši uzmanība tiks pievērsta jauniešiem, sievietēm, gados vecākiem strādājušiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Runa būs arī par piekļuvi veselības aprūpē. Eiropas Savienība pārskata dalību valstu ekonomiskās un nodarbinātības programmas, izmantojot Eiropas pusgada principu, un Eiropas komisija izstrādā rekomendācijas visām valstīm par to cilvēku iekļaušanu ekonomikā, kuriem ir invaliditāte. Otrajā rezolūcijas daļā mēs runājam par galveniem finansēšanas instrumentiem Eiropas Savienībā, kurā vajadzētu ļoti skaidri noteikt uh, dažādu barjeru nojaukšanu, kas kavē cilvēku invaliditāti invaliditāti iekļaušanos ekonomiskajā dzīvē. Nu, tiek runāts par infrastruktūras projektiem, par zinātnisko pētniecību un par transportu. Mēs runājam par struktūru fondiem, par Connecting Europe fondu, kas pārēdz dažādu ceļu, dzelzceļu un citu eh, satiksmes eh, infrastruktūras objektu finansējumu. Par visiem šiem jautājumiem šobrīd Eiropas parlaments runā ar komisiju un padomu. Trešajā rezolūcijā rezolūcijas daļā mēs runājam par konkrētiem pasākumiem, kas Eiropas Savienībai būtu jāveic, lai ieviestu ANO tiesību konvenciju. Šo pasākumu vidū, piemēram, ir tāds process, kas pārbauda, vai mūsu paštiesību aktos ir nediskriminācijas principi, ir jāreformē kolektīvās sarunvešanas principi, tāpat arī jāpēta, vai darbā pieņemšanas praksa ir pietiekami nediskriminēša. Ceturtajā eh, rezolūcijas daļā mēs runājam par tiem tiesību aktiem, kas būtu būtu jāpieņem Eiropas Savienībā par pieejamību. Nu, piemēram, tiesība akti par piekļuvi uh, internetam un arī Eiropas piekļuvas likums. Un mēs uh, izsakām priekšlikums par to, kam jābūt šajos tiesību aktos. Mēs runājam arī par pasākumiem, kas palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti brīvi pārvietoties visā Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat arī runājam par dzimumu līdztiesību. Un visbeidzot ir priekšlikumu konkrētām dalību valstīm turpināt īstenot šīs dienas debašu rezultātus. Um, Eiropas Savienībā jau ir bijus, bijis uh, pārskats par to, kā tiek īstenotā no tiesību konvencija. Eiropas parlamentā ir notik, mēs or, organizēsim debatas uh, par šīs te ANO uh, konvencijas īstenošanu. To, to organizēs uh, lūgumrakstu komiteja pavisam drīz. Padomas un Eiropas parlamenta rezolūcija par cilvēkiem ar invaliditāti būtu jāraksta katrā parlamenta sasaukumā. Šodien mēs apspriedīsim tātad šo, šīs rezolūcijas tekstu un priekšlikumus, un beigās nonāksim pie secinājumiem. Un tagad došu vārdu Janisam Vārdā Kastanim, kurš ir Eiropas uh, cilvēku ar invaliditātu fórumu priekšsēdētājs. Janis, tev ir tas gods uh, sākt pirmo oficiālo uzrunu šajā te fórumā. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Esmu gandarīts sveikt jūs šeit, trešajā Eiropas eh, parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti. Es domāju, ka pirms mēs ķeramies pie oficiālās atklāšanas, mums Eh, vajadzētu sveikt eh, mūsu vidu Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Šulcu, kuru mēs eh, gaidīsim, kuru mēs uzņemsim bez 15.10 lai viņš varētu īstenot uh, oficiālo atklāšanu. Patiesībā mēs esam apsteiguši mazliet sev atvēlēto laiku. Un tāpēc uh, neatstāsim sēžu zāli un gaidīsim parlamentu priekšsēdētāju, kurš teiks oficiālos atklāšanas vārdus šim svarīgajam notikumam šodien.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 Can you can you hear me? Please, please use, please use your headphone. Lūdzu, izmantojiet uh, austiņas visu laiku. Tādā veidā darbojas skaņas pastiprināšanas sistēma. Mēs kuru katru brīdi gaidām Eiropas parlamenta priekšsēdētāju un mums būs jāsāk bez kavēšanās. Lūdzu, neatstājiet savas vietas un apbruņojieties ar mazliet pacietības.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

Please take your seats. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. And now Dāmas un kungi, tagad mēs vēlamies sākt atklāšanas sēdi un atklāt trešo Eiropas parlamentu cilvēkiem ar invaliditāti. Mums ir tas gods mūsu vidū sveikt godājumu Eiropas parlamenta prezidentu Mārtiņu Šulc kungu. Eiropas parlaments no tā izveidas pašas pirmās dienas ir bijis nevien ļoti spēcīgs sabiedrotais, bet arī ļoti uzticams sabiedrotais un atbalstītājs cilvēkiem ar invaliditāti, viņu ģimenēm. Eiropas parlaments vienmēr atbalstījis visas mūsu iniciatīvas, un tas ir spēlējis ārkārtīgi nozīmīgu lomu uh, saistībā ar uh, likumdošanas priekšlikumiem, padarot tos draudzīgākus cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas parlaments ir izstrādājis dažādas rezolūcijas, kas ir saistītas ar uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas parlamenta prezidenta kungs šodien gandrīz 500 dažādu organizāciju, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, ir pārstāvēta šeit. Mūsu vidū ir dažādas, dažādu Eiropas um, organizāciju, cilvēkiem ar invaliditāti pārstāvi, un mums ir ārkārtīgi liels gods, ka jūs esat šeit kopā ar mums un teiksiet ievadrunu. Lūdzu, prezident kungs dod vārdu jums, jūsu pašu parlamentā, jūsu demokrātijas parlamentā. Sirsnīgs paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Dargie viesi! Man ir ārkārtīgi liels gods un arī prieks šodien uzrunāt trešo Eiropas parlamentu cilvēkiem ar invaliditāti, un man ir liels gods, ka es drīkstu teikt atklāšanas runu. Es gribētu pateikties jums, Varda Kastanis kunga, kungs, par jūsu sirsnīgajiem ievadvārdiem un sveicieniem. Un pateikt, es gribētu pateikties jums, Eiropas eh, fórumu cilvēkiem ar invaliditāti priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniecei. Paldies jums par mm, ļoti labo sadarbības garu, organizējot šo pasākumu. Paldies, Faldēzī kundze! Paldies arī par jūsu centieniem! un par to, ka mēs tādā ļoti labā sadarbības garā esam varējuši jau trešo reizi norganizēt šādu fórumu. Šis fórums ir viens no vecākās Eiropas parlamenta darba grupas darba rezultāts proti. Uh, Šeit es runāju par darba grupu cilvēkiem ar invaliditāti. Pilsoniskajā sabiedrībā tas ir ārkārtīgi liels sasniegums, un es gribētu pateikties eh, šai starp grupu darba grupai Eiropas parlamentā par šo darbu, kas ir tik ārkārtīgi nozīmīgs un tik ļoti veiksmīgs. Liels paldies kolēģiem par to! Paldies kolēģiem, kas arī šodien ir mūsu vidū! šeit. Dāmas un kungi, šodien mūsu tikšanās notiek tādā ļoti svarīgā brīdī. Ekonomikas krīze Eiropā turpinās jau piekto gadu. Bezdarbs ir uh, pieaudzis par uh, apmēram 11% un divreiz augstāks ir jauniešu bezdarbnieku skaits. Daudzas valstis ir ļoti dziļā recesijā atbilde no daudz nacionālo valdību puses ir bijusi dažādu samazinājumu veidā. Budžeta konsolidācija ir bijusi ļoti nepieciešama, gan es pats, gan man kolēģi Eiropas parlamentā atbalsta konsolidētu budžeta procedūru. Uh, Taču šeit ir runa arī par paudžu jautājumu. Nedrīkst būt tā, ka nākamās paudzes uzņemas tās nastas, ko ir sagādājuši mūsu paudze. Eiropas parlaments neatkarīgi no tā uzskata, ka tā taupības politika šobrīd tiek īstenot Eiropā ir vienpusēji, jo šobrīd ir skaidrs, ka bez izaugsmes ekonomika nekad neatlaps, bet neatkarīgi no tā daudzie samazinājumi ir tāda veida taupījumi, ka no tiem sabiedrībā vismagāk cieši visneaizsargātākie iedzīvotāji, un tāpēc pastāv reāls risks, ka cilvēki ar invaliditāti un viņu cilvēku tiesības uz gadu desmitiem tiks atsviestas atpakaļ. Uh, Pašreizējā situācija nav pieņemama. Cilvēki ar invaliditāti salīdzinoši ir nabadzīgāki nekā vidējais iedzīvotājs. Vairāk nekā piektā daļa cilvēku ar invaliditāti dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Statistika rāda, ka 21% ir šādu cilvēku. Izglītība, tālāk izglītība un nodarbinātība attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti dažās valstīs salīdzinājumā ar kopējo iedzīvotāju daudzumu ir ļoti zemi Šī izslēgtība sev līdzi nes augsts izmaksas ne tikai attiecīgajiem cilvēkiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Un, lai to vēl skaidrāk izteiktu, es gribētu teikt, ka cilvēki ar, in, cilvēkiem ar invaliditāti ir jāpalīdz finansiāli un viņiem ir uh, jādod iespēja strādāt sabiedrības labā. Tas ir labāk nekā pieļaut viņu izslēgšanu no sabiedrības. 15% pasaules iedzīvotāji ir cilvēki ar invaliditāti. Eiropas Savienībā tie ir 80 miljoni cilvēki kuriem ir apgrūtināta pieeja izglītībai un nodarbinātības tirgumu. Man ir skaidrs, ka mūsu sabiedrība ir tīpaši tagad, kad mēs esam krīzes apstākļos, var izmantot un nedrīkst atstāt neizmantotu šo potenciālu, ko varētu piedāvāt cilvēku ar invaliditāti. Un tāpēc mēs esam šeit, lai situāciju uzlabotu. Mums, mēs esam pieņēmuši sektoriem specifisku uh, likumdošanu, piemēram, attiecībā uz um, gaisa satiksmi un uh, citiem transporta veidiem. Eiropas parlaments atbalsta dažādas, eh, dažādu tiesību attīstīšanu attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Nesen attiecībā uz direktīvu par eh, uzlabotām eh, upur tiesībām mēs norādījām, ka mēs esam tie, kas ir iestājas par pastiprinātu atbalstu šādās situācijās. Parlaments uh, cenšas panākt to, lai Eiropas Savienība un tās institūcijas pašas īsteno to, ko tās pieprasa no savām dalību valstīm. 2009. gadā šeit mēs mūsu vidū sveicam, sveicām deputātu Ādamu Kosaku no Ungārijas, kurš ir pirmais um, nedzirdīgais Eiropas parlamenta deputāts. Mēs iestājāmies par to, lai um, ierēģņu uh, statūtos tiktu ņemt vērā cilvēki ar invaliditāti. Tāpat mēs domājam par šo cilvēku bērnu vajadzībām. Mums parlamentā ir dažādas integrācijas programmas um, stažieriem un dažādiem citiem darbiniekiem, kuriem ir invaliditāte. Mēs to īstenojam un mēs arī redzam to, ka tāds vispārējais skatījums šajā jautājumā trūkst šobrīd. Uh, Es domāju, ka par šīm tiesībām būtu jādomā pilnīgi visās Eiropas Savienības eh, dzīves sfērās, sākot ar transporta jautājumiem, beidzot ar kohēzijas politiku, pētniecību, budžeta un ekonomikas koordināciju atklātiem konkursiem, attīstības palīdzību, ir jābūt tādai integrētai pieejai šo jautājumu risināšanā. Kā jūs visi zināt, Eiropas Savienība uh, un uh, gandrīz visas tās dalība valstis ir parakstījušas ANO konvenciju, ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti. Tad, kad šī konvencija pareizi tiks īstenot un tad, kad pilsoniskā sabiedrība pietiekam cieši tiks iesaistīt šajā procesā, tad tā varētu kļūt par daļu no šī kopējā redzējuma, kuras tikko pieminēju. Šajā sakarībā komisija uh, šobrīd domā par um, Eiropas um, tiesība aktu vai likumu par pieejamību. Tātad Eiropas pieejamības likumu. Es varu teikt, ka parlaments atbalsta šāda instrumenta drīzu pieņemšanu. Taču mēs tāpat laikā domājam, ka ir jābūt tādiem ļoti saprātīgiem priekšlikumiem, pirms mēs varēsim balsot par to. Tāds vispārējais likums, kas neiedziļinās nekādās detaļās, nav pietiekams risinājums. Dāmas un kungi, Eiropas parlaments, kā šī fóruma organizētājs vēlreiz norāda, ka tas atbalsta uh, ļoti stingrā mērā cilvēks ar invaliditāti. Es personīgi esmu dziļi pārliecināts par to, ka sabiedrības attīstību var mērīt, un tā ir jāmēr tieši pēc tā, kā šī sabiedrība izturs pret eh, visneaizsargātākajiem šīs sabiedrības locekļiem. Mums ir jāturpina cīnīties uh, par to, lai mainītu sabiedrības viedokļus, lai nojauktu šīs barjeras, kas liedz cilvēkiem iesaistīties darba tirgu, baudīt izglītību, pie, kas kavē piekļuvi veselības aprūpē. Visi šie šķēršļi ir jālikvidē. Mums ir jāiestājas par iekļaušanu, par solidaritāti, jo, diemžēl, Šīs lietas mūsu sabiedrībā vēl nav kļuvušas pašsaprotamas. Dāmas un kungi, es novēlu jums tādu ļoti radošu, ļoti produktīvu darba dienu šeit šajā parlamentā. Un es gribētu arī lūgt jūs, eh, piedot man to, ka es nevarēšu piedalīties jūsu debatēs un jūsu viedokļu apmaiņā, un ka es esmu šeit jūsu vidū tikai un vienīgi, lai teiktu, atklāšanas runu. Šodien šajā dienā man ir daudz citu paralēlu darba uzdevumu. Eiropas parlamenta prezidents ir no vienas puses privileģēts, bet viņam ir arī ļoti daudz saistību. Man ir jākoordinē daudz un dažādu aktivitāšu šajā parlamentā, un tāpēc lūdzu neuzskatiet to par nepieklājību, ja es pēc šiem ievadvārdiem atkal došos prom. Tādā, tā, tā nav necieņas izrādīšana jūsu darbam, bet tā ir cieņas izrādīšana maniem uzdevumiem, manam darbam. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Mr. President, we... Pre prezident kungs, mēs jau iepriekš zinājām, ka jūs esat ļoti apņēmības pilns cīnīties par to cilvēku tiesībām, kas ir ar invaliditāti, un ka jūs nos esat mūsu pusē, mūsu cīņā, lai aizsargātu cilvēks ar invaliditāti. Gan no krīzes apstākļiem, un jūs esat ļoti atbildīgs. Jūs, mēs saprotam, ka jums ir dažādi uzdevumi, dažādas saistības, un uh, tādēļ jums ir jādodas prom no mums, bet mēs zinām, kā savās domās jūs paliksiet šeit kopā ar mums. Mūsu visu vārdā es gribētu jums, pateicīgi, jums personīgi pateikties. Uh, par jūsu apņēmību attiecībā uz šo fórumu, par atbalstu, kādu Eiropas parlaments mums ir sniedzis, un es gribētu pateikties arī Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir atbalstījuši gandrīz visu nacionālo delegāciju pārstāvēšanu šeit. Liels paldies, ka bijāt šeit kopā ar mums, un mēs ar nepacietību gaidīsim mūsu sadarbības turpināšanos šajos uh, satrauktajos laikos, kas ir mūsu Eiropas um, projekta pamatā. Paldies! Thank you. Thank you. Ladies uh, and gentlemen, Dāmas un kungi, godātie viesi un dalībnieki, es gribētu jūs visus sveikt trešajā Eiropas parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti. Šis ir vēsturisks brīdis, kas norisinās tādos ļoti trauksmainos vēsturiskos laikos. Eiropas kustība cilvēkiem ar invaliditāti šodien ir uh, sanākus kopā, lai apspriestu un lai vienotos par stratēģiju, kādu mēs varētu īstenot turpmākajos gados. Divos iepriekšējos eh, parlamentos cilvēkiem ar invaliditāti mēs redzējām, ka arī tolaik iezīmējās ļoti būtiski un vēsturiski brīži. Pirmais Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti notika 1993. gada decembrī, un to vadīja DPI. Es biju viens no tiem laimīgajiem cilvēkiem, kas varēja piedalīties šajā fórumā. Tas bija vēsturisks brīdis, jo 1993. gadā šis Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti notika pirmajā dienā, kas tika atzīmēta kā cilvēku ar invaliditāti diena. Tajā pašā gadā apvienotās nāc, apvienoto nāciju organizācija pieņēma ANO standārtus par to, kā padarīt vienlīdzīgu eh, dzīvi cilvēkiem ar um, invaliditāti. Otrais Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti notika 2003. gadā. Gadā, kad tika atzīmēts Eiropas gads cilvēkiem ar invaliditāti, un tagad notiek šīs Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti, divi iepriekšējie fórumi radīja tādu ļoti spēcīgu stimulu, lai cīnītos par uh, to cilvēku tiesībām, kas ir ar invaliditāti. Progress ir panākts. Daudzās jomās, nodarbinātības jomā, sociālās aizsardzības jomā, jauno tehnoloģiju ziņā, uh, transporta nozarē, struktūra fondu jomā, valsts atbalsta, valsts pasūtījumu jomā, cilvēktiesību jomā, un tās ir tikai dažas no jomām, ko varētu minēt šajā sakarībā. Dārgie kolēģi! Arī šodien šajos trauksmanījos laikos Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti visticamāk ir uh, vissvarīgākais notikums, un uh, šis fórums ir vairāk vajadzīgs nekā jebkad agrāk. Šobrīd Eiropā mēs pārciešam vienu no vissmagākajām uh, tiesību pasliktināšanās situācijā. Mēs esam par šīm tiesībām cīnījušies vairākus gadu desmitus, un tagad situācija ir pasliktinājusies, un tā ir sliktāk nekā jebkad agrāk. To cilvēku tiesības, kuriem ir invaliditāte, agrāk bija ļoti labi atzīta gan juridiskos, gan likumdošanā, gan uh, politiskajā arēnā. Nesenajā vēsturē vēl nekad mēs neesam bijuši tik dziļa skārta no šīs regresijas puses. Notiek tieši vēršanās pret mūsu tiesībām, un tas notiek ar dažādiem dalību valstu pasākumiem. Uh, Lielākoties, ja ne visos gadījumos, Eiropas Savienība ir piekritusi šādai regresīvai rīcībai. Eiropas politiskie līderi nav izstrādājuši skaidru plānu vai stratēģiju, kā izvest mūs no šīs krīzes. Nav kopējas vienprātības vai vienošanās par piemērotiem pasākumiem, kas būtu jāīsteno, lai aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti no krīzes, par, kuriem, par kuru mēs neesam atbildīgi. Šis parlaments ir veids, kā parādīt Eiropas Savienības līderiem, ka ir tikai viena atbilde uz šo kritisko situāciju. Un šī atbilde ir vienkārša un ļoti eiropeiska. Vairāk demokrātijas, vairāk līdzdalības un vairāk vienots rīcības no institūciju puses, ņemot vērā Eiropas Savienības vēsturi, uh, un cilvēktiesību pieeju. Šodien mūs ir vairāk, mēs esam spēcīgāki, mums ir jābūt skaļākiem, un mēs šodien atrodamies Eiropas demokrātijas namā. Mēs esam šeit, lai uzstātu uz savām tiesībām, lai atgūtu savas tiesības. Mēs esam šeit, lai pieprasītu līdzdalību tad, kad tiek pieņemti lēmumi, lai mūsu balsis tiktu izdzirdētas. Bet pirms es runāju par nākotni, es gribētu un, un atcerēties tos no mums, tos vismazāk aizsargātos, īpaši sievietes ar invaliditāti, jauniešus ar invaliditāti, bērnus ar invaliditāti. Cilvēks ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešama augsta līmeņa atbalsts. Un, protams, mums vienmēr vajadzētu ne tikai atcerēties viņus, bet arī rīkoties, lai aizsargātu tos mūsu kolēģus, kuri joprojām dzīvo dažādās iestādēs. Mēs esam šodien ieradušies šeit, lai runātu paši savā vārdā, bez starpniekiem. Bez jebkāda ārējo spēku, bez jebkādas ārējo spēku līdzdalības. Mēs esam šeit, lai runātu arī ar Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs esam šeit, lai apspriestu un pieņemtu rezolūciju. kas eh, vadīs mūsu darbību nākotnē. Šīm Eiropas parlamentam cilvēkiem ar invaliditāti būtu jāsniedz vadlīnijas visām iesaistītajām pusēm, kas darbojas eh, jomā, kas skar cilvēks ar invaliditāti tuvākajā desmitgadē. Mums ir nepieciešams jauns plāns Eiropai un uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Krīze ir uh, sagrāvusi dažādus projektus un idejas, stratēģijas, kas tika pieņemtas pagātnē, pat ļoti nesenā pagātnē, jau ir novecojušas un uh, kļuvušas gandrīz liekas. Eiropa šodien ir kļuvusi citāda, un tā kļūs vēl citādāk tuvākajā nākotnē un tāpēc šīs vecās receptes vairs nedarbojas. Plāns Eiropai un cilvēkiem ar invaliditāti ir um, jābalsta uz cilvēktiesībām. Visām Eiropas politikām visai Eiropas likumdošanai ir jābūt savietojamai ar ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāciju. Neviens eiro cents nedrīkstētu tikt izlietots, lai radītu pakalpojums vai infrastruktūru, kas nav pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas pieejamības likumam ir jābūt reālam likumam, kas uh, nodrošināt reālu pieejamību gan virtuālajai, gan īstajai videi, gan pakalpojumiem, gan precēm. Dārgie kolēģi, lozungs nekas eh, par mums, nekas bez mums, kā es vienmēr saku, tas nav tikai žargons. Tas ir mūsu dzīvesveids šajā krīzes situācijā, kas atņem tiesības, pakalpojums, kas atņem Eiropas sociālā modeļa sirdi, Eiropas kustība cilvēkiem ar invaliditāti apvienota, spēcīgāka, turpinās cīnīties, lai aizsargātu un veicinātu to cilvēku tiesības, kas ir ar invaliditāti. Ir ārkārtīgi nozīmīgi un būtiski, lai no šīs sanāksmes mēs aizbrauktu atpakaļ uz savām valstīm apņēmības pilni. Un ar pārliecību, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai aizsargātu mūsu cilvēkus no taupības pasākumiem, kas tiešā veidā pārkāpj tās tiesības, kas ir um, ietverts ANO tiesību konvencijā cilvēkiem ar invaliditāti. Man ir tas gods un vēsturiskā iespēja. Svētdien piedalīties Madridē milzīgā demonstrācijā, kuru, kuru organizē Spānijas uh, invalīdu kustība. Portugālē, apvienotajā karalistē, Īrijā un daudzās citās valstīs notiek līdzīgi pasākumi. Mums ir uh, jāpadara sava rīcība radikālāka. Es gribētu jums visiem vēlreiz pateikties par to, ka esat ieradušies šeit, un es gribētu jums uh, jums un mums visiem novēlēt ļoti veiksmīgu fórumu. Un tagad es gribētu dot vārdu Maconī kundzei. Viņa ir Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja. Tāpat es arī došu vārdu Faldezī kundzei, kas ir Eiropas fóruma cilvēkiem ar invaliditāti viceprezidente. Un tad mēs varēsim sākt pirmo plenārsēdi. sēdi. Nekas par mums, nekas bez mums. Nesiet šo vēstījumu uz ciematiem, uz pilsētām un iedēstiet to sirdīs ne tikai tiem cilvēkiem, kam ir invaliditāte, bet visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies jums! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Es gribētu ļoti sirsnīgi pateikties eh, visiem, kas ieradušies uz pirmo sesiju. Mēs jūs sveicam šajā plenāra sesijā, kurā runāsim par ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti un tās ieviešanu ekonomiskās krīzes kontekstā. Ermīnija Madzoni būs šīs pirmās viedokļa apmaiņas priekšsādātāja, bet sākumā es varbūt īsos vārdos varētu raksturot šo ANO konvenciju, jo par to mēs runāsim šīs plenārsesijas laikā. Konvencija tika pieņemta 2006. gadā ANO ģenerālajā asamblējā. Tā ir konvencija, kuru ļoti ātri ir ratificējušas daudzas valstis. Pavisam ir 126 pasaules valstis, kas ir ratificējušas šo konvenciju. Šī konvencija tapa sarunās, kurās iesaistījās visas iesaistītās puses, plurot arī cilvēki ar invaliditāti, viņu ģimenes ļoti aktīvi iesaistījās šīs konvencijas uh, rediģēšanā. Līdz ar to mainījās attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti šodien. Mēs nerunājam par fiziskiem vai citādu veidu ierobežojumiem, nē. Mēs runājam par barjerām, kas kavē cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā integrēties sabiedrībā. Ar šīm barjerām mēs sastopamies ikdienā. Mēs redzam, ka šo cilvēku potenciāls ir milzīga vērtība, milzīga sabiedriska vērtība, ko vajadzētu izmantot. Mēs zinām, ka mums ir aktīvi jāiesaista šie cilvēki politiskajos procesos, sākot jau ar plānošanas fāzi un beidzot ar ļoti taustām tiesību aktu izstrādi un tiesību aktu īstenošanas kontroli. Tātad cilvēki ar invaliditāti ir jāiesaista visā tiesību aktu tapšanas procesā. Šī ANO konvencija ir pirmā starptautiskā konvencija, ko Eiropas Savienība kā vienota struktūra ir to uh, ratificējis. To ir ratificējušas arī 24 Eiropas Savienības dalību valstis atsevišķi. Ar šo ratifikāciju Eiropas Savienība ir uzņēmusies saistības īstenot konvencijas noteikumus. Ir dažādas saistības, nu, piemēram, cilvēku ar invaliditāti tiesības un iespējas tiek integrētas Eiropas politikās visā līmenī konvencijas īstenošana sākās ar tiesību aktu pārskatu, tā lai tie būtu saskaņoti ar šo te konvenciju, jebkurā sektorā mēs runājam par šiem tiesību aktiem. Ikvienam cilvēkam ir tiesības piedalīties šajā kopīgajā darbā, ikviena ieguldījums ir vērtīgs gan Eiropas parlamentā, gan komisijā, gan padomē un citās politiskās struktūrās, piemēram, ekonomiskajā un sociālo lietu komitejā, reģionu komitejā tiek veikts būtisks darbs, un tajā ir jāiesaist arī cilvēki ar invaliditāti. Jo visiem ir jāstrādā kopā, nodrošinot to, lai šī jauno konvencija ieviestu patiesas izmaiņas un uzlabojumus cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Konvencijas ieviešana tiek uzraudzīta un Eiropas fórums cilvēkiem ar invaliditāti arī piedalās šajā uzraudzībā. To mēs darām sadarbojoties ar Eiropas parlamentu lūgumrakstu komiteju, ar Eiropas komisiju, ar Eiropas ombudu, tiesību sargu un pamattiesību aģentūru. Mēs ceram, ka visiem šiem te uzraudzības dalībniekiem būs piemērots budžets, lai tie varētu godprātīgi veikt savu uzdevumu. 2013. gadā Eiropas komisija sagatavos pārskatu pār cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Mēs ceram, ka šīs pārskats būs saturīgs un vērtīgs. Mēs ceram, ka tiks panākt reāli rezultāti. Mēs ar kritiskāci izvērtēsim šo pārskatu un arī reālos rezultātus. Un tad mēs varēsim izmērīt paveikt panākto progresu. Šis pārskats būs viens no tādiem kā pamat akmeņiem rīcības plānam, kas noteiks to, kā nākotnē ANO konvencija tiks ieviest Eiropas Savienībā. Ļoti svarīgi norādīt, ka ne Eiropas Savienības līmenī, ne arī atsevišķu dalību valstu līmenī finanšu krīze nevarētu tikt izmantota kā aizbildināšanās konvencijas noteikumu neieviešanai. Tas nedara. Ļoti daudz cilvēku ir smagi strādājuši, lai panāktu tos rezultātus un tos ieguvumus, kas mums šobrīd ir. Mēs vēlamies tādus pakalpojumus, kas ļautu mums pilnībā iesaistīties izglītības eh, sistēmā, darba tirgu un arī nepieciešams sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti. Šie ieguvumi ir jāpatur, tos nedrīkstam zaudēt, un konvencijas garā mums arī tie tālāk jāattīsta. Īpaši uzmanība ir jāpievērš tam, ka ir ļoti svarīgi dažādās cilvēku ar invaliditāti organizācijas iesaistīt dažādos pasākumos, kur mērķis izvest Eiropu no krīzes. Mums ir jāapzina krīzes ietekme uz cilvēkiem ar invaliditāti, uz viņu nodarbinātību, uz viņu iesaist izglītības sistēmā, uz viņu piekļuvi pakalpojumiem, kas tiem ļauj baudīt pilnu un aktīvu iesaist sabiedriskajos procesos. Mēs redzam, kā krīze bieži vien ir izstūmusi atsevišķas sabiedrības daļas, marginalizējusi tās. Es domāju, ka e, prioritātes attiecībā uz ANO konvencijas ieviešanu arī ir jānosaka. Un viena no šīm prioritātēm ir cīņa pret sociālo izstumtību. Es domāju, ka Eiropas Savienībai šajā jomā ir īpaša loma. It īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienība ir ratificējusi un parakstījusi šo konvenciju. Pasaulē un Eiropā cilvēki ar invaliditāti ļoti uzmanīgi skatās, kā tieši Eiropas Savienība ievieš šo konvenciju. Tas tātad bija īsts pārstāsts par patreizējo situāciju. Un tagad es došu vārdu Robertai Anģelīlī, kas ir Eiropas parlamenta viceprezidenta. Man ir liels prieks viņu šeit sveikt un gribētu aicināt Anģelīlī kundzi sniegt īsu ievadu šīs plenārsesijas debatēm. Ir organizēto. Lies paldies! Paldies par to, ka jūs organizējāt šo fórumu Eiropas parlamentā. Šī konference ir ļoti svarīga. Man liels prieks, ka tajā piedalās tik daudz dalībnieku. Es sveicu visus dalībniekus šeit Eiropas parlamentā. Es esmu Eiropas parlamenta viceprezidents, kuras uzdevuma vidū ir minoritāšu tiesība aizstāvība. Tāpat arī es esmu eh, tādas grupas dalībniece, kurā mēs runājam par vienādām iespējām, par dzimumu līdztiesību un tam līdzīgiem jautājumiem. Mēs runājam arī par eh, sabiedrības daudzveidību, par dažādību un atšķirībām starp tās locekļiem. Manuprāt, Šīs dienas pasākums ir ļoti būtisks, ļoti labi, ka tas notiek Eiropas iestādēs. starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti ir jāsvin. Ja mēs to svinam iestādēs, tas nozīmē, ka iestādes pievērš uzmanību šie, šīm, šiem cilvēkiem un viņu problēmām, tāpat arī potenciālām iespējām, kādus tiem varētu dot. Līdz ar to mēs eh, veidojam izpratni par šiem jautājumiem gan Eiropas, gan dalību valstu iestādēs, gan arī sabiedrībā. Mēs šeit runāsim par stratēģijām, par paraugu praksi. Mēs uzsveram tādu vērtību būtiskumu kā cilvēka cieņa labklājību visiem un vienlīdzīgas iespējas visiem. Mēs runāsim par pakalpojumiem, par budžetu, par praktiskiem pasākumiem un arī par vērtībām. Daudzveidība ir viena no šīm vērtībām. Manuprāt, cilvēki ar invaliditāti ir jāņem vērā sabiedrībā kā cilvēku grupa, kurām ir īpašas spējas. Viņiem ir dažādas prasmes, dažādas spējas un varbūt nedaudz atšķirīga pieeja dzīvē. Mums ir jāļauj cilvēkiem ar invaliditāti baudīt tieši tādu pati piekļuvi pakalpojumiem kā citiem cilvēkiem. Tas pats attiecas arī uz piekļuvu darba tirgumu. cilvēkiem ar invaliditāti ir jābauda tādas pašas iespējas kā citiem pilsoņiem Eiropas Savienībā, jo viņi arī ir Eiropas Savienības pilsoņi. Eiropas Savienībā šobrīd ir apmēram 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Tā ir ļoti liela cilvēku grupa. praksē. Mēs nerunājam par kaut kādiem izņēmumiem, par minoritāti. Nē, mēs runājam par pietiekami lielu cilvēku grupu. Un tādēļ mums ir jāaizstāv vienlīdzīgu tiesību pieeja un jāaizstāv šī te pieejamības iespēja. Pieejamība nenozīmē tikai barjeru nojaukšanu vienu. Runa ir par daudz un dažādām barjerām, kas eksistē, piemēram, pakalpojumu trūkums, politiku trūkums konkrētās jomās, tāpat arī aizspriedumi ir barjera. barjera, kas neļauj cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā iesaistīties kādos procesos. Es gribētu pieminēt kādu piemēru par piekļuvi. Tikai 5% no visām mājaslapām, kas publicētas dalību valstīs, ir pilnīgi saskaņot ar pieejamības standartiem. Publiskie pakalpojumi ir domāti pilnīgi visiem. Bet piekļuve tiem nevienmēr tiek nodrošināta visiem. Eiropas parlamenta prezidents Mārtiņš Šulcs jau aprakstīja dažus no pasākumiem, pie kuriem strādājam Eiropas parlamentā, proti tie ir tiesība akti. Šo tiesību aktu mērķis ir ļaut strādājošiem, piemēram, Eiropas parlamentā arī ar dažādām īpatnībām un invaliditātēm piekļūt šeit kabinetiem, sēž zālēm un veikt savu darbu, tieši tāpat kā visiem pārējiem darbiniekiem. Mēģinām tikt vaļā no dažādām struktūrālām barjerām. Piemēram, lifti un vestibili tiek pārbūvēti tā, lai arī cilvēki ar invaliditāti varētu tos brīvi un netraucēt lietot. Bez tam Eiropas parlamentam ir jāmēģina arī labāk koordinēt rīcību visās 27 dalību valstīs. Tā, lai tiktu ieviestas dažādas pieņemtās politikas un lēmumi. Daudz no šiem uzdevumiem ir ārkārtīgi sarežģīti, un to izpildi padara vēl grūtāk ekonomiskās krīzes apstākļi. Noslēgumā gribētu uzsvērt vienu no problēmām, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska. Un tā ir problēma par dažādiem, kas attiec dažādiem bērniem. Eiropā ir apmēram 50 miljonu bērnu, kuriem ir īpašas izglītības vajadzības. 15 miljoni bērnu, kuriem ir īpašas izglītības vajadzības. Tas ir ļoti liels skaits. Vecumā no 16 līdz 19 gadiem 40% no šiem bērniem vairs nemācās skolā. Ko dara šie bērni? Tas, ka viņi nemācās skolā, nozīmē, viņiem, ka viņiem nav piekļuvas izglītības sistēmai. Viņi ir pametuši skolu. Pieaugušā vecumā šiem cilvēkiem draud sociālā izstumtība un bezdarbs. Nesenie statistikas dati liecina, ka nabadzības līmenis cilvēkiem ar invaliditāti ir augsts. Tas pārsniedz 70%. Tas ir daudz vairāk nekā vidējais nabadzības līmenis visu Eiropas Savienības pilsoņu vidū. Ja mēs iztumjam bērnus no izglītības sistēmas, tad mēs viņus nolemjam nabadzībai. Šī tēma ir ļoti būtiska, īpaši krīzes apstākļos. Eirobarometrs nesen veica kādu pētījumu, kura rezultāti liecina sekojošo. Diskriminācijas izjūta darba tirgū tieši invaliditātes dēļ ir aizvien pastiprinās tā būtiski pastiprinās, un viens no iemesliem ir ekonomiskā krīze. Es gribētu pateikties organizatoriem, kas ir organizējuši šo ļoti būtisko konferenci, un noslēgumā gribu pateikt, ka cilvēki ar invaliditāti nedrīkst maksāt lielāko maksu par ekonomisko krīzi. Eiropas iestādēm ir jādara viss, lai garantētu solidaritātes un sociālās kohēzijas vērtības, ko esam sasnieguši. Eiropas iestāžu uzdevums ir neaizmirst šos cilvēkus, nepamest tos, jo tieši viņiem palīdzība ir vajadzīga visvairāk. Paldies par uzmanību. Paldies Anģelīlī kundzei. Paldies par šo stāstījumu. No jūs teiktā var spriest, ka jūs piekrītat mums. Izglītība ir ļoti svarīgs faktors, tā jābūt pieejamai visiem. Jo izglītība ir paver nākotnes iespējas darba tirgū cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat kā jebkuram cilvēkam. Tā pasargā cilvēks no nabadzības. Un tagad gribētu dot vārdu Ermīnijai Maconī, kas ir viena no šīs plenārsesijas vadītājiem. Emīlija Maconi ir Eiropas parlamenta deputāte, lūgumrakstu komitejas vadītāja. Šī komiteja, mūsuprāt, ir ļoti svarīga. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem! Es gribu jums pateikties par to, ka esat organizējuši tik ļoti svarīgu sēdi. Esmu ļoti gandarīta, ka man ir šī iespēja piedalīties šajā konferencē un izteikties par tik delikātu jautājumu cilvēki ar invaliditāti ir viens no centrālajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Man personiski arī tas ir ļoti svarīgs jautājums kā cilvēkam un kā lūgumrakstu komitejas vadītājai. Un tādēļ es jums gribu pateikties par šo te konferenci. Paldies par to, ka piedalāties tik kuplā skaitā. Tikai pateicoties jūsu uzcītībai mēs varējām organizēt šo fórumu, jo sākumā to, tā organizācija sastapās ar grūtībām. Ja runājam par Eiropas Savienību, tad pirmie būtiskie soļi šodien apspriežamajā jomā tika spērti pieņemot Amsterdams līgumu kur 13. pantā parādās Eiropas Savienības saistības un uzdevums aizsargāt cilvēks ar invaliditāti pret diskrimināciju visos tās izpausmas veidos pēc tam, kad tika parakstīta un ratificēta no tiesību konvencija cilvēkiem ar invaliditāti, Eiropas Savienība uzņēmās dažas jaunas saistības vai solījumus. Pirmkārt, tikt vaļā no dažādiem šķēršļiem un aizspriedumiem, kas kavē cilvēkiem ar invaliditāti uzņemties pilnlomu sabiedrībā. Ir pieņemta arī desmit gadu stratēģija cilvēkiem ar invaliditāti, un tā papildina šo tiesību aktu ietvaru. ANO tiesību konvencija, kā jūs zinat, tika izskatīta arī mūsu lūgumrakstu komitejā. Lūgumrakstu komiteja ir viena no tām struktūrām, kas kopā ar Eiropas ombudu, Eiropas komisiju, Eiropas pamatiesību aģentūru un Eiropas fórumu cilvēkiem ar invaliditāti uzrauga konvencijas ievēršu, ievērošanu. Komitejai ir īpaša loma šeit. Mūsu loma ir aizsargāt cilvēkus ar invaliditāti. Tātad tā ir lūgumrakstu komitejas loma. Lūgumrakstu komiteja dod savu ieguldījumu šīs jomas sakopšanā. Piemēram, mēs iejaucamies gadījumos, kad nepieciešama cilvēka ar invaliditāti aizsardzība pret dalību valstu rīcību, kad dalību valsts ir pārkāpušas ANO tiesību konvenciju. Mēs pieņemam lūgumrakstus no visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Sū, tās ir sūdzības par to, kā tiek īstenot Eiropas Savienības tiesību akti gadījumos, ja tie, šie pārkāpumi tieši skar viņus. Mūsu komiteja regulāri pārbauda konvencijas e, īstenošanu. Mums ir pašiniciatīvas ziņojumi, mums ir arī dažādi sociālie saziņas rīki. Ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti iesniedz lūgumu rakstus, un mēs redzam, ka ikdienā vēl pastāv ļoti daudz barjeru, kas neļauj šiem pilsoņiem pilnībā baudīt savas tiesības. Nu, piemēram, normāli iesaistīties izglītības sistēmā, darba tirgu, eh, apdrošināt sevi, izmantot sabiedrisko transportu un tā tālāk. Mūsu komiteja mēģina risināt šīs problēmas. Mūsu komiteja nemitīgi iesaistās cīņā pret diskrimināciju, pret cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs uh, konstatējam vienlīdzīgās attieksmes trūkumu gadījumus dalību valstīs jo mēs tiekam informēti. Pilsoņi, kas izjutuši šo diskrimināciju, Minēšu piemēru. 2009. gadā jau mūsu komiteja pieņēma lūgumrakstu, kur bija parakstējuši vairāk nekā viens miljons iedzīvotāju. Viņi vēlējās papildus aizsardzību cilvēkiem ar invaliditāti visos tiesību aktos. Komiteja vairāk kārt ir uzrunājusi padomi, lai tā pieņemtu antidiskriminācijas direktīvu, kas ļautu cilvēkiem ar invaliditāti Eh, brīvi piekļūt sociālajai aizsardzībai un baudīt dažādus sociālos labumus, veselības aprūpi, izglītību, tāpat arī iegādāties preces un pakalpojumus. Ja runājam par struktūru fondu nepiemērot izmantošanu, tad mēs pavisam nesen saņēmām lūgumrakstu kurā ir ļoti plaši argumentēts tas, cik nepareizi tiek izmantot struktūra fondi dažās centrāla un austruma Eiropas valstīs, kas investējuši šos fondus pilnīgi nepareizi. Nav šaubu, ka struktūra fondi ir jāizmanto, lai atbalstītu uz kopienām balstītos dažādos pakalpojumus, vietējos pakalpojumus, kas būtu vērsti uz cilvēkiem, kam ir arī invaliditāte, īpašas vajadzības, un jāņem vērā ir invaliditātes stratēģija ļoti svarīgi pieminēt, ka priekšlikums Eiropas ru, ru, regulē par struktūru fondiem laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam iekļaus sevī klauzulu, kurā ir teikts, ka invaliditāte ir ex ante priekšnoteikums, kas jāņem vērā projektu finansēšanai. Tādējādi invaliditāte tiek integrēta visās politikās. Komisija un parlaments atbalsta šo priekšnoteikumu. Mēs ceram, ka padomi sekos mūsu ieteikumam. Vēl kāds lūgumraksts, ko grib pieminēt. Tas saucās eh, Lūsijas Stjortas lūgumraksts, Lūsijas Stjortas gadījums. Šeit bija runa par apvienis, to, apvienotās karalistes invalīdu situāciju, kad viņi nesaņem dažādos pabalstus lūgumu rakstu iesniedza kāda persona ar invaliditāti, kura pārtrauca saņemt pabalstu pēc tam, ka bija pārcēlusies no apvienotās karalistes uz Spāniju kopā ar savu ģimeni. Šī lieta tika iesniegta tiesā un Eiropas Savienības tiesa 2009. gadā uh, izteica spriedumu šajā lietā. Šajā spriedumā ir uh, noteikts precedents proti, ka šāda te rīcība bija nepareiza, ka apvienotāja karalistē bija jāizskat šis jautājums platāk un sociālās atbalsta sistēmās būtu jārod kompensācija. Komisija stājās sakaros ar apvienotās karalistes atbildīgajām iestādēm un lūgumraksta autori kopā ar ģimeni ieradās mūsu komitejā pilnībā izskaidrot savu gadījumu. Klāt bija arī Eiropas komisijas pārstāvji lūgumrakstu komiteja uzstāja, ka apvienotajai karalistei ir jāievēro Eiropas Savienības tiesas spriedums. Vēl kāds piemērs šī gada sākumā mēs uzdevām jautājumu Eiropas komisijai un debatējām par to plenārsēdē. Jautājums bija par piekļuvi grāmatām un citiem drukātiem produktiem vājredzīgiem, neredzīgiem un cilvēkiem, kam ir disleksija. Eiro, e, lūgumrakstu komiteja uzskata, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams parakstīt starptautisko līgumu par autortiesībām šāda veida produktos. Uh, pārstāvi no Eiropas vairadzīgo organizācijas piedalījās mūsu komitejas sēdēs, Eiropas parlamenta deputāti ar interesi uzklausīja, saņēma informāciju no šīm personām. Dalību valstis, dažas dalību valstis iestājās pret saistošu līgumu šajā jomā. Mūsu komiteja pieprasīja papildus informāciju no komisijas un padomas, un mēs turpinām uzstāt, ka ir nepieciešams šāds saistošs līgums. Par to runājam arī savā rezolūcijā komisārs Barņē mums nosūtīja atbildi. Viņš teica, ka viņš ir pilnībā par to, lai tiktu parakstīts saistošs nolīgums šajā jomā un ka viņš uzrunāšot katru dalību valstu. Vēl gribu pieminēt mūsu plašo darbību, rakstot pašinstīvus ziņojumus, dažādus citus ziņojumus, atzinumus par dažādiem ar invalīdiem saistītiem jautājumiem. Visus no tiem neminēšu. Pieminēšu tikai to, ka šogad mūsu komiteja uzrakstīja atzinumu par ziņojumu, kurā runa bija par tiesību un pilsonības programmu laika posmu no 2014 līdz 2020 gadam. Mūsu atzinums prasīja labāk atspoguļot ANO tiesību konvenciju un palielināt budžetu cilvēkiem ar invaliditāti tā, lai viņi pilnībā varētu iesaistīties savas pilsonības pienākumu īstenošanā, kā to nosaka dažādie līgumi un starptautiskajās konvencijas. Šo atzinumu pieņēma Lībe komiteja, tā ir tātad iekšlietu un tieslietu komiteja. Ja mēs runājam par ekonomisko krīzi, es piekrītu tam, ka ekonomiskā krīze un politiskie lēmumi, kas ir pieņemti tās kontekstā, ir liels apdraudējums, kas varētu sašūpot cilvēku ar invaliditāti tiesības. Daudzos gadījumos Taupības pasākumi ir kā solis atpakaļ cilvēku ar invaliditāti tiesībās. Tiek samazināti dažādie pabalsti, netiek izmaksāti sociālie maksājumi. Krīze neļauj dalību valstīm pildīt savas politiskās saistības attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Dalību valstīm ir jāpārskata sociālā politika un jāievieš efektīvas sociālās aizsardzības sistēmas. Nabadzības mazināšanas programmas ir nepieciešams. Varbūt ir nepieciešams ieviest struktūrālas reformas un arī invaliditātes pensijas un citi pasākumi. Mēs nevaram prasīt, lai šie cilvēki dod savu ieguldījumu sistēmā, ja mēs neļaujam viņiem būt autonomiem, strādāt, pārvietoties un dot savu ieguldījumu ekonomikā. Es domāju, ka dalību valstis var izveidot dažādas darbnīcas, izmantojot sociālos maksājumus. Ir jāpalīdz arī šiem cilvēkiem iesaistīties mūža izglītībā un pārkvalifikācijas programmās. Dalību valstīm ir jāizveido tādi biroji, kuros cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes var saņemt informāciju un administratīvos padomus, ja viņiem tas nepieciešams. Tāpat laikā ir jāmaina attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešamas stratēģijas un pasākumi gan dalību valstīs, gan Eiropas Savienībā. Runa par regula, kas šobrīd tiek piedāvāta. Man šeit lūdzu pāriet pie secinājumiem. Tātad tiek pieteikts, ieteikts priekšlikums reformēt struktūru fondu regulu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Šajā priekšlikumā tātad invaliditāte ir ex ante priekšnoteikums ikvienu projektu finansēšanai no šiem fondiem. Un es domāju, ka šis punkts ir pelnījis īpašu uzmanību. Es domāju, ka tā iekļaušana šajā reformā būs kā mūsu darbības veiksmes mērokli. Noslēgumā gribu pateikt, ka es domāju, ka mēs daudz ko esam panākuši pēdējo desmit gadu laikā cilvēkiem ar invaliditāti, taču, protams, vēl daudz kas ir darāms. Piekrīt jūs rezolūcijas projektam, un es atbalstīšu tās piecas prasības, kas tiek pieminētas šajā rezolūcijā. Īpaši gribu atzīmēt, ka mums ir jāuzlabo sadarbība ANO ietvarā, lai izveidotu koordinētāku politikas īstenošanas modeli dalību valstīm. Ir jānodrošina pamatbrīvības visiem pilsoņiem, it īpaši pārvietošanās brīvība. Ir jāizdara spiediens, lai tiktu pieņemta direktīva pret diskrimināciju. Paldies par uzmanību. Köszönjük eh, Madzoni asszonynak a hozzászólást. Paldies, eh, Madzoni kundze, jūsu devumu. Un mēs pilnīgi noteikti rēķināmies ar iespēju turpināt sadarbību nākotnē, it īpaši tad, kad mēs runājam par uzraucīšanas mehānismu un to ietvaru, ko nodrošina šis mehānisms. Es gribu sveikt mūsu vidu Nikiforusu Diamandorusu, kas ir Eiropas ombuds. Esmu gandrīz, ka viņš ir E, izteicis gatavību piedalīties. Diemžēl viņš nevar būt klāt personiski, bet viņš ir nosūtījis mums video vēstījumu, kur mēs tūlīt varēsim noskatīties. So you are welcome here among us. Sveicam jūs mūsu vidū. Paldies. Un esam gandrīti, ka jūs um, uzstāsieties mūsu sēdē, kaut arī mēs varēsim jūs redzēt tikai pa video. Bet tagad vārds tiek dots jums. Paldies! Godājamais Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, godājamais, eh, godājamā lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāji, godājamais eh, priekšsēdētāji Eiropas fórumu cilvēkiem ar invaliditāti, godātie viesi, dāmas un kungi. Iesākumā es gribu pateikties par iespēju uzstāties Eiropas fórumā cilvēkiem ar invaliditāti. šis ir svarīgs notikums. Protams, es daudz labprātāk būtu bijis labprāt jūsu vidū personiski, diemžēl nevarēju doties uz Briseli šodien citu pienākumu dēļ. Tomēr Rosita Agnu, kas ir mans eh, pārstāvis invaliditātes jautājumos, piedalīsies šajā sēdē kopā ar mums. Un Es, eh, lai ieskicētu eh, kopainu, pakāpšos soli atpakaļ un izklāstīšu situāciju, kāda tā ir raugoties no Eiropas ombuda perspektīvas. Eiropas ombuds Eiropas Savienībā ir ar eh, pilnvarām uzraudzīt Eiropas Savienības institūcijas attiecībā uz to, kā tās iemēro pamata tiesības, taiskaitāt tiesības personām ar invaliditāti, kā tas ir norādīts cits starpā apvienoto nociju konvencijā. Kā jūs zināt, Eiropas ombuds um, ir ar vairākām struktūrām, uh, birojiem un aģentūrām Un tagad gribu nosaukt dažus ilustratīvus piemērus gadījumiem, kad personas ar invaliditāti vai organizācijas, kas pārstāv šīs personas, ir vērsušās pie manis. Personas, kuras strādā Eiropas Savienības institūcijās, ir aicinājušas vērst ombuda uh, uzmanību barjerām, ar kurām tās saskarās. Nesenā laikā mēs saņēmām Eh, sūdzību, ka EPSO, tas ir personāla atlases tīmekļa vietne, nav lietotājam draudzīga un nav lietojama personām, eh, kas ir rēdzes invalīdi. Es lūdzu EPSO ņemt vērā tās pienākumus saskaņā ar apvienoto nāciju konvenciju. Tās personas, kuras jau strādā Eiropas Savienības institūcijā, ir vērsušās pie ombuda Eh, norādot, ka institūcijas neizmaksā atbalstus, eh, kas pienāktos, eh, lai viņi aprūpētu bērnus ar invaliditāti. Tāpat personas, kas vēlas, kas vienkārši apmeklē Eiropas Savienības institūcijas, ir norādījušas, ka Eiropas Savienības institūcija ēkas uh, ir bijušas nepieejamas personām ar uh, invaliditāti. Un uh, konstruktīvā sadarbībā ar institūcijām ombudam ir izdevies eh, koriģēt ļoti daudzas no šādām uh, situācijām. Bet mums ir jāatrod pamats uh, traucējumi, uh, tie iemesli, kas nedod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā piedalīties debatēs, akcijās, projektos un Eiropas Savienības iniciatīvās. Jānorāda, ka eh, barjera, ar kurām saskaras personas ar invaliditāti, ir visas sabiedrības problēma, un tā ir jārisina visiem. Uh, E, tas ir jāņem vērā it īpaši tagad krīzes laikā, kad resursi ir, e, atvē, tiek atvēlēti krietni mazāk un ir jāspēj izdarīt vairāk ar maziem, e, mazākiem resursiem. Runājot par ombuda biroju, mēs risināsim šos jautājumus mūsu gada plānā menedžmentam 2013. Un, e, gadam un 2014. gada budžeta procedūrai. Tāpat arī gribu norādīt, ka vairākas sūdzības, ko esmu skatījis, norāda, ka nevienmēr ir vajadzīgs e, vairāk naudas, lai veiktu pareizos pasākumus šajā sakarā runājot par parlamentu pilotu programmu personām ar invaliditāti, es citēju, e, kā arī veikt darbības, lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti e, netiek liekta iespēja piedalīties viņu invaliditātes dēļ. Parlamentam un citām institūcijām ir jāapzinās e, viņu vajadzības un jārespektē viņu pašu cieņa. šo no eh, šādas rīcības neievērošana varētu kaitēt Eiropas Savienības publiskajam tēlam, citāta beigas. Parlaments eh, ir ombudu informējis detalizēti par eh, pasākumiem, kas ir veicami šajā jomā. Vēlos sacīt, kā pilsoņu un organizācijas var vērsties pie manis, ja tie uzskata, ka institūcijas nerīkojas saskarā, ar, saskaņā ar konvencijā no, norādīto. Un es darīšu visu, lai nodrošinātu, ka eh, konvencijā garantētās tiesības pilsoņi um, tiek ievērotas. Ombuds uzskatā, ka tā ir viena no struktūrām, kas seko tam, kā tiek ieviesta un uzraudzīta eh, konvencija Eiropas Savienībā. Manuprāt, viedoklis ir tāds, ka mums ir jāstrādā ambiciozi, proaktīvi un tālajoši mūsu pūliņos, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība ir priekšplānā runājot par konvencijas ieviešanas izdošanos. Šajā sakarā gribu īpaši minēt parlamentu lūgumu rakstu komiteju, ar kuru uh, mums ir ilgas darba attiecības, kā arī pamatiesību aģentūru, uh, kas, manuprāt, ir ar būtisku lomu, lai atbalstītu eh, mūsu izpētes eh, un uzraudzības aktivitātes. Vēlos sacīt, ka es darīšu visu, lai Eiropas Savienības institūcijas izpildītu savas atņemšanās, vai tas attiektos uz pamatiesību hartu, vai tas attiektos uz konvenciju. Ir ārkārtīgi nozīmīgi tas, ka Eiropas Savienība īstenos solījumus, ko tā ir devusi saviem pilsoņiem, eh, parakstot un ratificējot apvienoto nāciju konvenciju eh, par personām ar invaliditāti Es vēlos jums pateikties par uzmanību un vēlu jums veiksmīgu trešo Eiropas eh, parlamentu personām ar invaliditāti. Paldies! Köszönjük, eh, Diama. Paldies. Eh, Diamandorus kungs. Vēlamies pateikties jums par uzstāšanos un ar prieku mēs uzklausījām, ka esat gatavs apstiprināt, ka vienlīdzīgas iespējas ir nevis naudas jautājums, bet jautājums tam, kā jūs redzat pasauli. Un tagad mēs uzaicināsim Stīgu Landbadu, mūsu pēdējo runātāju, kurš eh, pārstāv EDF eh, komiteju eh, pēc Tak for ordet. Paldies. Kommer vi alle sammen? Šodien. Mēs visi nodrošinām atbildību par darbībām. Mums ir jārunā par konvencijas ieviešanu. lai veicinātu tiesības personām ar invaliditāti. Un man sākuma punkts būs tā realitāte, kuru es apzinos, citiem vārdiem sakot, es biju ievēlēts par locekli komitejā, kuras uzdevums bija sekotam, ka Eiropas Savienība ievieš konvenciju. Tas ir būtiski apzināties, ka komitejas sanāksmēs mēs sekojam rūpīgi valstīs notiekošajam. Un sekojam tā, kā konvencija tiek ieviesta jomās, kurās Eiropas Savienība ir kompetenta. Mēs gribētu uzdot jautājumu. par to, kā pers organizācijas, kas pārstāv um, personas ar invaliditāti, ir piesaistītas un sadarbojas likumdošanas un politikas veidošanas darbā. Jo balstoties pats uz savu pieredzi, Mums ir bijusi auglīga sadarbība ar parlamentu, ar padomi. Kad mēs runājam par um, sadarbību ar um, organizācijām personām ar invaliditāti, un mēs gribētu uh, uzdot jautājums par 33. panta ieviešanu un par likumdošanu, kāda tā tiek īstenot, vai tā ir pietiekami efektīva nodrošināt, nodrošinot to, ka tiek saņemta reakcija uz mm, Eiropas Savienības notiekumu ieviešanu un ievērošanu, jo mēs saskaramies ar problēmām. Un viena no nu, ir jomas, kur Eiropas Savienībai ir pilnvaras, daļējas pilnvaras vai nav pilnvaru. Un mums ir jāapzinās to, cik ir šie jautājumi būtiski un jāapzinās, ka šīs jomas savstarpēji saskars un tās nevar tikt uzturētas atsevišķi. Un jānodrošina tas, ka politika tiek īstenot un ieviesta tādā veidā, ka neatkarīgi no sava statusa e, personas ar invaliditāti spēj īstenot savas tiesības. Komiteja uzdos jautājumus, tā skaitā par organizatorisko struktūru. Vai tā ir tik neatkarīga, kā mēs varētu domāt? Es domāju, ka komitejiem būs zināmā mērā pārsteigta. Un komisija varbūt ar savu lomu gan ieviešot, īstenojot politikas un uzraugot atsevišķas valstis, atsevišķas politikas sfēras. Līdz šim komiteja ir koncentrējusies uz uzraudzīšanas mehānismu, kas ir izveidot saistībā ar 33. pantu. Vai šie pasākumi ir patiesi lietkarīgi, un mēs veiksim uh, E, izvērtēšanas darbu. Es domāju, ka šeit Eiropas Savienība vēl nav nonākusi līdz finiša, finišam un vēl ir iespēja uzlabot situāciju. Tāpat arī mēs domāsim par e, konkrētām jomām. Viena no tādām varētu būt starptautiskā sadarbība 32. E, panta izpratē, kādā veidā ir padarīta pieejama attīstība palīdzībai, kā tā, tiek ņem, kā tā ņem vērā eh, vajadzības personām ar invaliditātiem, tais, invaliditāti, taiskaitā citās valstīs un kontinentos, kā tiek izmantot ziedojumi. Mums ir jānodrošina tas, ka personu ar invaliditāti tiesības tiek eh, ņemtas vērā visās jomās Ir jārunā par pasažieru tiesībām transportā, kas ir būtiski. Tad, kad mēs runājam par pārvietošanās brīvību, eh, piemēram, personam ar invaliditāti uz un no Brīseles kaut vai. Ir jābūt ar kritiskāku pieeju. Tāpat arī ir jādod daži, jāuzdod sev daži pilnīgi dabiski jautājumi par to, kā tiek tēru, tērēti struktūra fondu resursi. Atsevišķās valstīs šie resursi tiek izmantoti, lai e, atsacītos no vienām institūcijām un veidot jaunas, kā tas ir gadījums, piemēram, e, Ungāna. Ungārijā. Mēs esam nobažījušies par to Ungārijas sakarā un par to mēs runājam ar mūsu iepriekšējā sanāksmē. Tāpat arī mēs e, gribam runāt par būtisku, aut, būtisko autortiesību jautājumu. Vai Eiropas Savienība var izdarīt spiedienu, lai nodrošinātu to, ka apspriestie noteikumi saist, kādas formas pieņem šie noteikumi, jo mums ir jānodrošina, ka personām ar invaliditāti ir piek, tiek nodrošināti piekļuva grāmatām, citiem materiāliem. Tas ir būtisks priekšnosacījums. Pie, e, piemēram, šeit ir jāpiemina Margaretas Aukenas sagatavotais ziņojums Un viens no būtiskiem jautājumiem ir tas, ka jādu, mums ir jābūt ar iespēju uzdot jautājumus Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība ir iespējams, ka vissvarīgākais partners, kad mēs runājam par konvenciju, par personām ar invaliditāti ieviešanu ir jābūt iespēja sniegt atbildes uz jautājumiem, un tad, kad ziņojums būs e, pieejams komiteja 2013. gadā, tad mēs uh, uh, varēsim uzdot šos jautājumus. Paldies par iespēju uzstāties. Paldies, Stīga par uzstāšanos, un tagad mēs varam uzsākt plenāru sēdes debatas, bet pirms mēs to darām, es gribētu lūgt Kingu Gāns, Eiropas parlamenta deputāti, kurā ir vicepriekšsēdētāja eh, invaliditātes intergrupai. Vadīt nākamo sēdes daļu. Un Mēs vēlam jums eh, vislabākos panākums darbā, kā arī aicinām pieturēties pie atvēlētā darba grafika.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 Good morning, eh, good morning everyone. Labrīt visiem. The previous session uh, was finished saying that now we should. Iepriekšējā sesijā tika atgādināts pieturēties pie atvēlētā laika grafika, un tāpēc tagad es aicinu jūs sākt mūsu sēdes nākamo bloku. Es gribētu vēlreiz sveikt visus pirmkārt, eh, kā Tānīkungu, ar kur mēs kopīgi vadīsim sēdi, mēs mēģināsim iekļauties eh, atvēlētajā laikā un eh, sekosim tam, lai ikvienam būtu pietiekami daudz laika izklāstīt savu viedokli, kas ir pieteicies runātāju sakarā. Eh, turpinot ievadvārdus, gribu sacīt, ka šis ir ļoti nozīmīgs mums eh, pārstāvot dažādas organizācijas no dažādām valstīm, bet pat vēl vairāk mums, Eiropas parlamenta deputātiem, kurus es redzu daudzus šeit klāt, kuri var uzklausīt jūs, jūsu komentārus un priekšlikumus un vēlāk izmantot tos mūsu ikdienas darbā, tā kā mēs e, strādājam ar dažādiem jautājumiem, priekšlikumiem, likumdošanas tekstiem. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir piedalīties šajā dialogā, e, turpināt šo diskusiju arī vēlāk. Mēs visi apzināmies, ka krīzes laikā krīze, dzīve kļūst um, aizvien grūtāk ikvienam Eiropā, ir tīpaši tiem, kuri dzīvo ar invaliditāti. Tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāņem vērā šīs grūtības. Un krīze tā ir ne tikai ekonomiska un finanšu bet tā ir arī valsts finansējuma krīze, tas nozīmē malz, val, mazāk valsts līdzekļu ieguldīt izglītībā, nodarbinātībā, sociālajos pakalpojumos, lai cilvēkiem palīdzētu nodrošināt eh, patiesu dzīves kvalitāti visā Eiropā. Tā ir arī cilvēka tiesību krīze. Mēs redzam cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos daudzās valstīs un mums ir jāveic soļi pret šādu tendenci. Tāpat arī es gribētu īsi pieminēt, nepārsniedzot sev atvēlētās 5 minūtes, ka mēs plaši Eiropas parlamentā šobrīd apspriežam turpmāko daudz gadu finanšu perspektīvu, kas būs ar izšķirīgu lomu runājot par dažādu Eiropas Savienības plānu finansēšanu. E, notiek, jūs esat noteikti dzirdējuši par debatēm, par, par debatēm starp dalību valstīm, e, un gribu sacīt, ka parlaments atbalsta tos jautājumus, uh, pie kuriem mēs šeit strādājam kopā. Esmu referente uh, pilsoņu un tiesību programmā, eh, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem labāk apzināties savas tiesības, palīdzēt tās labāk īstenot un nodrošināt to eh, ievērošanu dalību valstīs. Tas ir viens no programmas mērķiem. Tāpat arī es par ļoti būtisku uzskatu Eiropas sociālo fondu. Esmu ēnu referente pār šo fondu un mēs mēģinam iekļaut eh, ļoti lielā mērā arī personu ar invaliditāti eh, intereses. Un tagad mēs atsaucamies uz apvienoto nāciju konvenciju par personām ar invaliditāti un arī šajā regulā runājot par piekļuvas īstenošanu, par apvienoto nāciju konvencijas ieviešanu dalību valstīs. Es esmu pārliecināta, ka mēs paturēsim šos aspektus eh, spēkā līdz pat sarunu beigām, lai varētu nodrošināt iespēju izmantot šos fondus turpmāko septiņu gadu laikā. Tāpat arī mēs apzināmies, cik svarīgs ir likumdošanas aspekts, kā arī finanšu līdzekļi varētu īstenot šos plānus un ambīcijas. Paldies par jūsu apņemšanos, un tagad es gribētu lūgt Katanī kungu uzrunāt sanāksmi, un pēc tam mēs dosim vārdu tiem, kuri vēlētos gūt runas laiku. Uh, okay. Thank you very much, madam. Uh... Paldies. Um, Gantas skundze, iepriekšēji runātāji jau sacīja daudz svarīgi apvienoto nāciju konvencijas sakarā un uzskatot to, kas ir jāpaveic mūsu šīs dienas sēdē, es gribētu pasvītrot eh, lielākā mērā krīzes sekas. Krīze eh, aizvien vairāk tagad izvēršas par cilvēku tiesību krīzi, ne tikai par finanšu un ekonomikas krīzi. Eh, asketismu pasākumi pārveidos Eiropu, var pārveidot Eiropu par noplicinātu uh, reģionu. Ļoti lielā mērā pasti, pasliktinās cilvēki ar invaliditāti tiesības. Šie stingrie tausības, taupības pasākumi nu, balstās uz palielinotiem E, nodokļiem, it īpaši skarot cilvēks ar vidēju un zemienākumu un uh, mazinot sociālos pasākumus. Tie grauja Eiropas sociālo modeli, kas ir balstīts uz solidaritāti un sociālo integrāciju. Kā jau es sacīju, ekonomiskā krīze ir uh, uh, izvērsusies uh, arī par cilvēktiesību krīzi, un Eiropas institūcijām ir pienākums rast uh, izkļūst ceļu no, šiem, eh, no šī ārprāta. Eiropas Savienībā 24 eh, no 27 dalībvalstīm ir ratificējušas apvienāts konvenciju, un tagad eh, tām ir pienākums to ieviest visos līmeņos. Arī Eiropas Savienībā, kas ir konvencijas viena no pusēm. Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot noturīgu uh, ekonomiku, e, e, veicinot e, produktivitāti, sociālo ko, kohēziju, bet realitāte tomēr ir visai tālu no šiem mērķiem un no Eiropas 2020 mērķiem. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāpieņem spēcīga daudzgada finanšu schēma un sociālo investīciju pakete, ņemot vērā cilvēktiesību un nediskriminācijas principu, un jāinvestē sociālajā politikā un pakalpojumos, kas uh, palīdzētu veidot visaptverošāku uh, un labklājīgāku sabiedrību. Šai paketē ir jāparedz konkrēti pasākumi, lai pasargātu, veicinātu Eh, cilvēku ar invaliditāti tiesības un nodrošināt adekvātus resursus sociālajai aizsardzībai, dalībai darba tirgu un eh, kompensējot eh, ienākumu, ko nav iespējams gūt ar darbu. Piekļuvē jautājums ir ārkārtīgi būtisks, jo tai skaitā e, personas ar invaliditāti ir e, patērētāji. Eiropas e, fórums cilvēkiem ar invaliditāti ir koncentrējies uz trim galvenajiem jautājumiem. Brīva pārvietošanās Eiropas Savienības iekšienē, piekļuvs likuma pieņemšana un piekļuve valsts pakalpojumiem, tīmekļa vietnēm, kas nodrošina e, pakalpojumu sabiedrībai. Tāpat arī ir jārunā par struktūru fondu pie, piešķiršanu un valsts iepirkumu procedūrām. Šajā sakarā mums ir jāveido spēcīgs politisks ietvars lai mēs varētu cīnīties pret jebkuriem mēģinājumiem samazināt Eiropas Savienības budžetu, lai mēs varētu pieprasīt, e, piešķirt vismaz 25% no kohēzijas fonda sociālajiem fondam. E, ir jāatbalstā Uh, līdzekļu piešķiršanu sociālajai aprūpe izglītībai, cīnoties pret nabadzību, tāpat uh, jācīnās pret sociālās situācijas pasliktināšanos un jācīnās pret um, eh, biedējošām politiskām tendencēm. Tā, bet tendence dažkārt ir biedējošas kohēzijas vietā. Mēs saskaramies ar atstumtību, mēs sagaidāmies, lai Eiropas Savienības institūcijas rīkotos, paturot prātā cilvēku intereses pretējā gadījumā, tā zaudēs savu ticamību. Eiropas Savienība ir ārkārtīgi nozīmīga loma, un uz tām tiek liktas lielas cerības no to cilvēku ar invaliditāti puses, lai varētu veikt darbības Eiropā un pasaulē. Mēs ceram, ka e, šīs, e, šie pienākumi tiks ievērot un īstenot. Paldies par uzmanību! We give the word to one. Okay. Uh, you can start if you wish. Thank, thank you very much. And thank you. Paldies. Paldies Katanīkungam par runu. Es nu pat uzzināju no kolēģiem. Divi mani kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti, kas nevarēja uzstāties iepriekšējā kārtā. Gabriela Cimmerskundze no GUE politiskās grupas, viņa ir uh, goja politiskās grupas priekšsēdētāji, un Rāls Romeva Irueva, kurš ir vic, zaļo grupas vicepriekšsēdētājs, vēlas izteikties. Un tad varbūt sāksim ar viņiem, un pēc tam dosim vārdu citiem, kas vēlas izteikties. Gabriela, lūdzu, divas minūtes jums. Recht herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Man ir ārkārtīgi liels gods piedalīties šodien Eiropas parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Tas, ma, tas, ko es līdz šim esmu dzirdējis un redzējis, uz mani ir atstājis lielu iespaidu, jo tas eh, parāda, ka jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēkiem ar invaliditāti, nav problēmas, kas skar tikai cilvēks ar invaliditāti, bet tas, tie skar mūs visus. Tie ir jautājumi, kas skar mūsu ikdienas dzīvi un kuru ir jārisina kopējiem spēkiem. Es esmu ļoti lepna, ka es šeit drīkstu jūs uzrunāt un ka mēs šo dialogu vedam kopīgi cits ar citu. Tas ir dialogs starp cilvēkiem ar invaliditāti un uh, Eiropas parlamenta deputātiem laika taupīšanas nolūkā es runāšu tikai par dažām problēmām. Es biju ļoti priecīga, uh, dzirdot no prezidija puses, ka mums ir jāraugās tālāk par Eiropas Savienības robežām un uh, jāpievērš tādiem jautājumiem kā attīstības palīdzība, un tas ir jādara daudz uh, efektīvāk un daudz enerģiskāk nekā līdz šim, lai uzlabotu to cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti, kas dzīvo nabadzīgākajās valstīs mēs Eiropas parlamentā, Āfrikas un Karību, jūras valstu reģiona apvienībā esmu runā, esam izstrādājuši arī ziņojumu, kas ir tāds ļoti būtisks, jo tas parāda, ka mēs, kā Eiropas parlaments, ka mums ir uh, rezerves, lai īstenot un atbalstītu projektus, kas ir domāti cilvēkiem ar invaliditāti, un lai uzlabotu šo cilvēku piekļuvi dažādiem uh, pakalpojumiem un dažādiem procesiem, kas ir nepieciešami, lai viņi varētu dzīvot normālu dzīvi. Otrs jautājums, par ko es gribētu runāt, agrāk, kad es strādāju tīringas federālajā zemē, es, mans darbs bija saistīts ar sievietēm, kuram ir invaliditāte. Un eh, ļoti bieži Es saskāros ar tādu problēmu kā vardarbība pret sievietēm ar invaliditāti. Es domāju, ka tā ir tēma, kas mums vēl enerģiskāk būtu jāapskat šeit Eiropas parlamentā, jo ļoti bieži šī tēma pazūd un netiek runāts par to, kas notiek šādos gadījumos. Mums ir jāvēršas pie sabiedrības, lai panāktu to, ka sieviešu tiesības tiek stiprinātas. Uh, Un es domāju, ka arī šajā ziņā mūsu uzdevums ir ļoti cieši raudzīties, būt ļoti vērīgiem un atbalstīt sievietes. Trešais punkts arī tikpat īsi izteikšos. Jā, mēs šobrīd atrodamies krīzes situācijā. Ne tikai Eiropas Savienība ir dziļā krīzē, bet mēs visi, un es domāju, ka mums kopīgiem spēkiem ir jānovērš tas, ka sabiedrības atbildība arī attiecībā uz uh, budžetu ir eh, rīkoties tā, lai eh, kalpot visiem cilvēkiem, arī cilvēkiem ar invaliditāti, tā, lai cilvēki varētu piedalīties visos jautājumos, lai viņiem būtu pie, pieejami sabiedriskie pakalpojumi. Un es domāju, ka Eiropas parlaments no vienas puses un arī Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti uh, var kalpot par to, lai veicinātu cilvēkiem ar invaliditāti piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem un procesiem, un uh, lai iestātos pret uh, tādiem procesiem, kas mūsu dzīves kvalitāti ierobežo. Uh, runājot par kopīgo paziņojumu, es to atbalstu un es vēlos jums novēlēt uh, liels panākums šajā kopīgajā darbā un mūsu tālākajā sadarbībā, it īpaši attiecībā uz um, ANO tiesību konvencijas cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanu. Paldies! Paldies! Like, like give... Un tagad es gribētu dot vārdu Raulam Romēvam eh, Ruedas kungam, kurš ir eh, zaļo grupas vicepriekšsēdētājs. Lūdzu, paldies! Es arī izteikšos lakoniski, jo es ļoti uzmanīgi sekoju līdz līdzinējām diskusijām. Gribētu sacīt, ka viss tas, kas šeit izskanēja, ir eh, tieši tas, kas mums ir jārisina. Kā zaļo grupas pārstāvis, protams, mēs ļoti esam pievērsušies ļoti lielā mērā dažādiem uh, mūsu interesējušiem lauciņiem. Es gribētu uzsvērt kādu jautājumu, kas man ir ļoti aktuāls, un tas ir jautājums par uh, pretdiskriminācijas direktīvu, kas šobrīd ir iesprūdus padomē. Es esmu Eiropas parlamenta referents par šo jautājumu, Un tā frustrācija, ko mēs esam redzējuši visu šo gadu laikā, ir saistīta ar uh, eh, sliktu uztvertu problēmu, ar tādu uztveri, ka dažas dalībvalsts uzskata, ka būtu pārāk dārgi īstenot šo likumdošanu. Un tieši tas ir tas, uh, pret ko mums būtu jāiestājas. Es uzmanīgi jūsos klausījos, un droši vien daudz no jums to arī teiks vēlāk, bet mums pavisam noteikti tām dalību valstīm, kas joprojām uzskata, ka investēt, un es uzsveru investēt kohēzijā, ir eh, nepareiz krīzes periodā. Ir jāpasaka tās kļūdās, jo tas nav pareizi. Es ceru, un uh, iepriekšējā runātā arī uz to uztvēra, es ceru, ka Eiropas Savienība ka šī parakstīs šo te e, šo konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti, un es domāju, ka mums tas ir jāizmanto par pamatu, lai pārliecinātu visas dalībvalsts, it īpaši tās, kas joprojām tikai domā par to, vai ir būtiski. Uh, ievērot šos nediskriminācijas principus uh, Eiropas Savienības dzīvē. Ir jāmēģina viņus pārliecināt, atbloķēt šo procesu, lai atļautu dalību valstīm un Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ja mēs te runājam par iedzīvotājiem, uh, īstenot savas tiesības un piedzīvo to, ka viņu tiesības tiek uh, garantētas un ka viņiem tiek piedāvāts, uh, ka pilnīgi visiem iedzīvotājiem tiek piedāvāts vienlīdzīgas iespējas, neraugoties uz to, kādā situācijā viņi paši atrodas. Es domāju, ka šī konference var palīdzēt šo procesu virzīt un es uh, ceru, ka, daž, ka tās dalībvalsts, kas joprojām cenšas slēpt savu, savas, uh, savus patiesos nodomus slēpjoties aiz izmaksu argumenta pārdomās. Mēs esam lūguši izstrādāt pētījumu, un, lai varētu pierādīt, ka kohēzija sniedz ļoti būtiskus labumus, un šie labumi ir ne tikai individuāli, bet arī sociāla rakstura. Nediskriminācija ir ļoti būtiski. Uh, un es ceru, ka tās dalībvalsts, kas šobrīd uh, ir uh, nevēlas to ieviest, pārdomās un sapratīs, ka šī problēma ir jārisina. Eiropas parlamentā daudzas grupas atbalsta šādu rīcību. Es uh, varu jums parādīt rezolūciju, kas pagājušajā nedēļā tika pieņemta Lība komitejā, balstoties uz uh, līguma 265. pāntu, un es ceru, ka direktīva tiks pieņemta pēc iespējas drīzāk. Šeit gal galā mēs runājam par tiesībām, par piekļuvi visam, kas ir saistīts ar uh, mūsu sabiedrisko dzīvi. Šo pēcpusdienu zaļo grupā mēs runāsim par demokrātiju balstoties uz arābu pavasari. Uh, Un uh, mēs uh, izmantosim jaunu tulkošanas metodi. Mēs šeit šobrīd izmantojam arī jaunu tulkošanas metodi. Tātad tiek pierakstīta runa. Un arī tādējādi mēs veicinām demokrātiju mūsu diskusijās šeit Eiropas parlamentā. Un tāpēc es uh, uzsveru, ka šāda veida konferencēm būtu jānotiek biežāk, tam nebūtu jābūt kā izņēmumam. Uh, tas ir kaut kas tāds, kas eh, skar ne tikai izmaksas, ko daži izmanto kā aizbildinājumu, bet tas nes sevi arī lielu labumu. Mēs diskusijās ļoti bieži par to runājam, un es ceru, ka lielākā daļa grupu atbalstīs manu redzējumu, jo es uzskatu, ka tikai tā mēs varam eh, domāt par šīm te vienlīdzīgajām iespējām. Paldies! Uh, thank, thank you very much. Lielas paldies. Ja jums nav iebildumi, daži no maniem kolēģiem Eiropas parlamenta deputātiem grasās iet projām. Viņiem ir jādodas prom, un tāpēc viņi ir lūguši iespēju izteikties tagad. Elīze, piemēram, ir jādodas prom. Elizabete arī ir no zaļo grupas, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies! Es arī gribētu runāt savā dzimtajā valodā. Es ceru, ka man tas arī izdosies. Es esmu Nodarbinātības un sociālās komitejas vicepriekšsēdētāji. Mūsu komitejā tiek skatīti daudzi aspekti, kas ska personīgi skar cilvēkus ar invaliditāti, un mēs esam ļoti apņēmīgi strādājot pie šiem jautājumiem. Gribētu tikai norādīt, ka mēs esam izstrādājuši ziņojumu par stratēģiju tiesībām attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Man blakus sēž referente, un mēs kopā esam izstrādājuši ļoti labu ziņojumu. Adams Kosa ir referents. Uh, Te mēs runājam par tā dēvētajiem uh, politikas nelikumdošanas pasākumiem, kas uh, tiek īstenoti Eiropas Savienībā. Es gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem, sākot, ka mums ir ka, piemēram, Grieķijā nebūs iespējams uh, cilvēkiem ar invaliditāti saņem tādas tiesības, kā viņiem to paredz ANO tiesību konvencija cilvēkiem ar invaliditāti, un tas ir pateicoties šiem taupības pasākumiem. Mēs to nepieņemam un šajā sakarībā kritizējam trojku. Vēl mums ir jākritizē, vēl mums ir, es atvainojos, vēl mēs vēlamies eh, rakstīt par um, izstrādāt iniciatīvas ziņojumu par nediskriminācijas likumdošanu. Es ceru, ka nediskriminēšanas likumdošana palīdzēs panākt to, ka būs brīva, neierobežota piekļuva izglītībai un nodarbinātībai visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Vēl es gribētu norādīt uz jautājumu, kas mūs skar katru dienu. Mums ir daudz ļoti svarīgu sēžu, un tas ir arī iemesls, kāpēc mums, man ir jāatstāj jūs agrāk, proti Eiropas struktūra fondi. Viena trešdaļa no Eiropas Savienības budžeta. Mēs vēlamies, lai šie, struk, ir šie struktūra fondi. Mēs vēlamies, lai šie struktūra fondi tiktu izlietoti tā, uh, lai tie jums palīdzētu. Un lai šo struktūru programmu izstrāde būtu tāda, lai cilvēki ar invaliditāti arī varētu piedalītos. Ādams eh, ļoti daudz ir paveicis, lai palīdzētu šajā procesā. Viņš arī ir mm, pārstāvs mūsu sarunu delegācijā. Pagaidām mums nav izdevies panākt, gūt panākums, bet es domāju, ka to noteikti panāksim. Un pēdējais ir saistīts ar to, ka esmu no Vācijas. Es esmu ļoti norūpējusies par to, ka Vācijas valdība, tāpat kā agrāk, traucē tam, ka Eiropā tiek pieņemta piektā nediskriminācijas direktīva. Un man ir ļoti žēl, <clears throat> ka man jāsaka Vācijas federālās zemes ir atbildīgs par izglītības sistēmu, un tāpēc ir grūti virsīt šos jautājumus. Un uh, piektā nediskriminācijas direktīva tiek bloķēta arī tāpēc, ka Vācija to ne, nevēlas. Uh, Mēs intensīvi strādājam pie tā, lai Vācijas valdības pozīcija attiecībā uz piekto nediskriminēšanas eh, direktīvu mainītos, jo tad būtu iespējams radīt tiesības, radīt individuālas tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, arī ārpus nodarbinātības jomas un izglītības jomā. Un tas ir tas mērķis, kuru mēs šī sasaukuma laikā vēlamies panākt. Paldies! Thank you. It's worth... Paldies. Liels paldies Šreiters kundzei. Tik tiešām nediskriminācijas direktīva šobrīd kaut kur guļ no 2008. gada. Es domāju, ka ir laiks to pamodināt, kā jūs sacījāt. Ir laiks cīnīties par nediskrimināciju. Un uh, jāizbeidz tas, ka dalība valstis bloķē to cilvēku tiesības, kam ir invaliditāte. Paldies! Un tagad pāriesim pie mūsu delegātu uzrunām. Tad tagad uzstāsies Eiropas parlamenta cilvēkiem ar invaliditāti delegāti. Katram no jums tiek dotas divas minūtes, un es gribētu sākt ar Mariju Grundners kundzi no Austrijas eh, Nacionālās padomas cilvēkiem ar invaliditāti. Lūdzu. Paldies. Es eh, pieprasu, lai visās dimensijās mēs iestātos pret barjerām, pret uh, fiziskām barjerām un uh, sociālām barjerām un uh, psihiskām barjerām. Es uzskatu, ka barjeras, barjeru nojaukšana būtu jāiekļauj arī skolu izglītības programmās, lai šīs barjeras tiktu nojauktas un lai atvieglotu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti. Lai nebūtu vairs piekļuves barjeru, lai celtniecībā tas tiktu ņemts vērā, būvējot mājas, lai visās apmācības programmās eh, cilvēkiem, kas darbojas ekonomikā, neeksistētu barjeras. Tas pats attiecas arī uz profesionālo apmācību, uz dažādiem pakalpojumiem un tā tālāk. Paldies! Uh. Uh, I am, I am really glad to, uh, to say that they are many. Es esmu ļoti priecīgi redzot, ka kopā ar mums ir, ir daudz Eiropas parlamenta deputāti, un dažiem no viņiem ir jādodas agrāk prom, un tāpēc mēs ar Katānī kungu vienojāmies, ka dosim vārdu pamīšus pārstāvim no Eiropas parlamenta, un pārstāvim no Eiropas parlamenta cilvēkam ir invaliditāte. Un tagad došu vārdu Lope Fontaņie kundzei. Uh, lūdzu nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Jo pretējā gadījumā mums nāksies visu dienu šeit pavadīt, lai gan tas arī būtu jauki. Paldies, Katānī kundze, runāšu ļoti īsi, jo mums šobrīd ir viena priekšrocība, es piedaru pie Eiropas tautas partijas un strādāju nodarbinātības komitejā un domāju, ka šeit vairākums no deputātiem, kas strādā pie sociāliem jautājumiem, mēs lielā mērā piekrītam un atbalstam to, ko sacīja Gonsas kundze ievadvārdos un arī e, kolēģe mm, e, Šērdē. Esmu pārliecināta, ka šis pasākums ir ļoti nozīmīgs un pateicīga, ka esmu uzaicināta, jo šeit mēs esam, lai uzklausītu. Un Šobrīd izskan ļoti svarīga problēma daudzās valstīs, kas ir nozīmīga tīpaši manā valstī, kas ir bezdarbs, un aizvien vairāk problēma ir personam ar invaliditāti, lai piekļūtu darbam vai lai darbu nezaudētu. Valstīs tādās kā Spānija, taupības pasākumi ir nepieciešami, mums nav citu līdzekļu, bet ir jāpanāk tas, lai šie taupības pasākumi e, nekaitētu vismazāk aizsargātajiem. Es domāju, ka mēs strādājam parlamentā e, šajā virzienā, un mums ir jāturpina darbs pie šiem jautājumiem. Paldies! Ir jāredz, kādi secinājumi tiks izdarīti no visa. Paldies! Thank you very much! Paldies! Nākamais runātājs vai runātāja ir Paskāla Rības kundze no Francijas Nacionālās padomas cilvēkiem ar invaliditāti. Lūdzu. Runāšu par konvencijas rezultātiem vai to trūkumu kopš tās stājās spēkā 2010. gadā Francijā. Šis ir ļoti nozīmīgs politisks instruments patiesa svīra personām ar invaliditāti. Un var sacīt, ka situācija pirms un pēc eh, ratifikācijas ir atšķirīga. Par rezultātiem runājot konvencija kopumā piešķir jaunu elpu Francijas organizācijām personām ar invaliditāti un spēku kustībai, kas aizstāv šīs personas un uh, eh, paredzētu, lai nebalstītos uz uh, eh, žēlsirdības pasākumiem. Uh, konvencija ir tālajošāka nekā 2005. gada likums. Uh, konvencija norāda, ka mēs vairāk neesam uh, adaptācijas eh, sektorā, bet sabiedrībā, kas ir atvērta visai, visiem. Un šī konvencija ir palīdzējusi eh, sagatavot premjerministra apkārtrakstu mm, attiecībā uz personu ar invaliditātes iekļaušanu visās eh, jomās. Un balstoties uz šo vēstuli, kas ir balstīta uz ēno konvenciju, kas būtu kā pamats e, nos, notiekumiem saistībā ar personām ar invaliditāti visās jomās. Tāpat arī ir e, e diagnostikas e, pārbaudas saraksts e, attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas būtu, kas tiks piemērota ikviena likuma pieņemšanas gadījumā. Un arī jāpierunā, jārunā par e, visaptverošo e, izglītību, pār tiesisko aizsardzību un citiem jautājumiem. Francijai būs jāpārskat savu likumdošanu, lai tā atbilstu konvencijai. Gribu piebilst, ka pamatbrīvības netiek veidotas nekādās ierarhijās. Cilvēks vai nu ir brīvs vai nav, un gribu norādīt, ka ik viens kompromiss balstās uz piekāp, savstarpēju piekāpšanos, bet nevar būt nekādas piekāpšanās tad, kad ir runa par pamattiesībām. Thank, thank you very much. Lielas paldies. Tagad es Gribētu dot vārdu savai kolēģei Silvanē Raptīkundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Es gribu izmantot iespēju un sacīt, ka man ir liels gods un tajā pašā laikā liela atbildība piedalīties šeit Eiropas trešajā parlamentā personām ar invaliditāti. Šodien sanāksme ir īpaši svarīga. Šodien mēs runājam par apvienoto nāciju konvenciju par personām ar invaliditāti. Nediskriminēšanas princips kas dot iespējas ikvienam būt atšķirīgam, nodrošināt vienlīdzīgas tiesības jautājumi, kas būtu uzskatām par pašsaprotamiem ikvienā progresīvā sabiedrībā, mēs redzam, ka pats par sevi nenotiek nekas. E, tam vēl ir klāt papildus jārunā par ekonomisko krīzi, kura vairāk nekā jebkura cita skar personas ar invaliditāti un viņu ģimenes. Tas eh, nav pieļaujami, eh, un eh, cilvēkiem ar invaliditāti ir jātiek pilnīgi noteikti atbrīvotiem no jebkādiem stingrās taupības pasākumiem, kādiem tie, tie tiek pakļauti daudzās valstī, tā skaitā Grieķijā, jo tas apdraudē Eiropas sociālo dimensiju. Es domāju, ka mums Eiropas parlamenta deputātiem ir jārāda e, piemērs ar savām ikdienas darbībām, konkrēti ar likumdošanu, un es gribētu arī sniegt savu ar tavu, es gribu piedalīties ar rakstisku jautājumu komisijai, kurā tiek uzdots e, šis jautājums, ko komisija ir iecerējusi darīt, lai personas ar dzirdes invaliditāti varētu sekot Eiropas institūciju sanāksmēm. Lai tās varētu klausīties, izteikties un darīt visu, ko mēs, eh, pie kā mēs strādājam. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad došu vārdu Dānijas pārstāvim Torkildam Alusenam kungam. Dānijas eh, organizācijas eh, cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu sacīt dažus vārdus par uh, līgumu, par ko mēs šeit uh, diskutējam. Pirmkārt, es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par milzīgajiem pūliņiem, ko tas ir ieguldījis, lai pārliecinātu komisiju, kas sākotnēji bija pilnīgi pret šo līgumu, tagad to atbalstīt, lai nodrošinātu, ka neredzīgie un vairedzīgie iegūst piekļūt tekstam. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo neredzīgie un vairedzīgie, un tāpat cilvēki ar disleksiju, jo tagad eh, varēs piekļūt grāmatām. Šobrīd eh, tas tā nav, un līdz ar to mums būs pilna piekļuva sabiedrībai, mums uh, radīsies iespēja pilnībā piekļūt izglītībai un nodarbinātībai, jo pretējā gadījumā mēs nevaram piedalīties sabiedrības dzīvē tā, kā būtu to spējuši. Uh, Mēs tādējādi varam kļūt par labiem patērētājiem, un mēs šobrīd bez tā visa nespējam piedot savu pienesumu, lai palīdzētu Eiropas Savienībai izrāpties no krīzes, un tādējādi mēs varēsim kļūt par uh, pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un dot arī savu ekonomisko pienesumu Eiropas komisiju pateicoties šim līgumam, varēs palīdzēt mums to nodrošināt. Šim, šis līgums nedrīkstētu būt sarežģīts, bet tas mums palīdzēs uh, tapt pilnībā iekļautiem sabiedrībā. Paldies! Thank you, thank you very much. Paldies! Mikulašik kungam vārks, vārds, viņš ir no Eiropas parlamenta, divas minūtes, lūdzu. Kešanam šīpen, Elne Kaso. Paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka es eh, varu runāt savā dzimtajā valodā. Es esmu no Slovākijas, esmu pēc profesijas ārsts. Vienlaiks esmu arī Eiropas parlamenta deputāts. Es gribētu sacīt, ka viduskomitejas pārstāvis no Eiropas parlamenta es gribētu sacīt, ka strādā arī pie veselības jautājumiem. Es eh, atbalstu un sekoju līdzi visiem centieniem, kas ir saistīti ar šo jomu. Šeit parlamentā es atbalstu visus centienus, kas ir vērsti uz barjeru nojaukšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas ir nepieņēmami un tas ir pretrunā ar cilvēku tiesībām un cilvēku cieņu ir nepieņemam tas, ka cilvēks, kuram ir kaut kāda invaliditāte savā dzīvē, ir spiests saskarties ar dažādām barjerām. Es esmu priecīgs, ka mums ir izdevies jau kaut ko panākt. Šajā jomā jūs zināt, ka ir pieņemtas direktīvas, lai panāktu dažādus uzlabojumus, piemēram, ceļošanā, ar uh, autobusiem, lidmašīnām vai kuģi. Tas viss ir ļoti labi un tas ir solis pareizā virzienā, bet tagad ir nepieciešams, lai šīs direktīvas tiktu pareizi īstenotas un uh, varētu palīdzēt mums ikdienas dzīvē. Gribētu vēl vienu lietu sacīt. Internets un uh, strādāšana no mājām arī ļoti būtisks jomas. Dažkārt darba devējs vispār nemaz nezina, ka cilvēks, kas uh, mājās, kaut kur mājās sēž pie datora un strādā, kurš ir labi izglītots, ir ar invaliditāti. Šis cilvēks var pilntiesīgi strādāt no mājām. Un tādējādi arī izdotos uh, nojaukt barjeras starp uh, no sabiedrības locekļiem. Es gribētu teikt, ka es esmu ieradies ne tikai, lai noklausītos. Es gribētu arī jums teikt, ka jums ir sabiedrotie, mums visiem ir kopēji mērķi, un šeit es redzu, ka mēs visi domājam vairāk vai mazāk uh, vienādi. Mums ir viens kopsaucējs, neatkarīgi no politiskās piedarības. Mūsu mērķis ir, mērķi ir vienādi, un tāpēc es priecājos par mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! This work? Okay. Paldies! Es redzu, ka mūsu runātāji ir ārkārtīgi disciplinēti, tīpaši viesi ir vēl disciplinētāk par Eiropas parlamenta deputātiem. Nākamā runās Spānijas pārstāv Jose Mariana Sančes Onge. Es tik tiešām atvainojos par to, kā izrunāju jūsu vārdu. Viņa pārstāv Spānijas Nacionālo cilvēku ar in invaliditāti padomu. Lūdzu. Eh, desde España. Paldies. Spānijā ir zināmas grūtības ar konvenciju, kas mūsos vieš bāžas. Mm. Tas ir juridisks jautājums, kas būtu jāgroza, un no Spānijas raugoties šķiet, ka šeit ir vairāk trūkumi pēc eh, likuma grozīšanas, kur tika iestrādāti juridiski jēdzieni. Es neesmu pats jurists, bet šis juridiskais eh, kompleks ir visai plašs, kur ir, eh, ir daudzi zemūdens akmeņi, kur. Ja personas, kas īsta, veic, izdara likuma pārkāpumu. Un, un ir ar invaliditāti netiek pakļautas soda samazināšanai. jo tas veicina, ka varētu parādīties problēmas, kas ir saistāmas ar uh, gadījumu, ka kādam varētu bu, eh, rīcība tikt uzskatām par adekvātāku vai nekādā konkrētā brīdī. Es domāju, ka ir nepieciešams dalība valstīs piemērot juridisko kārtību, lai neizveidotos pilnīgi juridiski pretēji situācija, kas, manuprāt, šobrīd notiek Spānijā ar esošo likumu projektu. Thank, thank you very much. I really think... Paldies. Kā Tānī kungs ļoti pareizi teica, ka viesi ir ļoti disciplināti un ievēro viņam atvēlēto laiku. Es tomēr ceru, ka arī Eiropas parlamenta deputāti sakos viņu piemēram. Un tagad aicināšu izteikties Terezu Himenes. Eh, Eiropas parlamenta deputāti no Tautas partija grupas. E, bueno, para mí un honor. E... Man ir liels gods piedalīties šodien. Šajā svarīgā formā. Un izteikties līdz ar tik daudzām personām aizstāvot viņu leģitīmās tiesības. Es gribu apsveikt visus, kas ir ieradušies no Spānijas un arī atkā, atsaukt Sermi, Spānijas ir, uh, eh, organizācijas balsi. Un uh, pār es strādāju uh, pilsonisko brīvību komiteja un sieviešu tiesību komiteja. Mēs esam pēdējā laikā strādājuši pie uh, atbalsta teksta upura aizsardzībai. Un šeit mēs strādājam pie jautājuma, kas ir saistāms ar īpašām vajadzībām un diskapacitāti šīm personām, lai varētu šīs personas uh, īstenot savas līdztiesīgās tiesības gan eh, kriminālu procesu gadījumos, gan arī piekļuvei informācijai, saziņas un saprašanas gadījumā, kas var eh, daudzos gadījumos kā diskapacitātes dēļ var tikt kavēt. Tāpat ir ļoti svarīgi tas, lai personas ar invaliditāti, kas ir upuri eh, noziegumiem, varētu izvairīties no sekundārās viktimizācijas, lai netiktu pakļautas eh, vēlākam riskam. Tāpēc tās ir nepieciešams aizsargāt divkārtēji. Un noslēgumā gribu runāt par piekļuvi taisnīgumam, it īpaši sieviešu gadījumā, un to, cik svarīgi ir nodrošināt viņu tiesības. Un pār to, cik ļoti bieži e, tiek izdarīti pārkāpumi pret sievietēm ar invaliditāti. Es domāju, ka ir ļoti daudz vēl ko darīt. Un esmu gandrīta, ka es to varēšu turpināt darīt ne tikai šajā dienā, kas ir veltīta cilvēkiem ar invaliditāti, bet visā sasaukuma laikā. Paldies! Paldies jums! Ir pienācis lūgums no mūsu dienestiem, no parlamenta dienestiem. Mēs vēlamies parādīt runātājus ekrānā, un tādēļ, tad, kad mēs jūs nosaucam vārdā un jūs grasāties runāt, tad lūdzu paceliet roku, lai mēs redzam, kur tieši jūs sēžat, un tad kamera varēs vērsties pret jums. Un tagad uzstāsies Džons Evans, kas pārstāvēs Eiropas tīklu neatkarīgajai invalīdu organizācijām. Right we... Eiropas tīkls neatkarīgā dzīve. Godātie kolēģi, šodien, kad mēs te sēžam un runājam par šīm svarīgajām lietām Eiropas parlamentā, simtiem tūkstoši, pat miljoni mūsu brāļu ar invaliditāti un arī māsas ir ieslodzīti, iespundēti, aizmirsti uh, dažādās Eiropas iestādēs. Viņi nav brīvi, tā kā mēs, viņi nevar brīvi piedalīties dažādos pasākumos, kuros viņi varbūt gribētu būt klāt. Viņi pat nevar izvēlēties, ko ēst, ko vilkt mugurā, ko dzert, kad piecelties, kad iet gulēt. Un lielāko daļu viņa dzīve ir tieši tāda. Eiropas valdības ir uh, atklāti aiz, ats, atteikušās ieviest ANO tiesību konvenciju, tīpaši 19. tās pantu, kurā ir uh, izteikts aicinājums atbrīvot šos te ieslodzītos cilvēkus ar invaliditāti, ļaut viņiem brīvi dzīvot. Viņiem nav izvēles, kur dzīvot, kā dzīvot, ar ko dzīvot, kādā kopienā dzīvot. Šī situācija ir pasliktinājusies, ieviešot patreizējos taupības pasākums daudzās valstīs tiek samazināts finansējums neatkarīgai dzīvē cilvēkiem ar invaliditāti, tiek atņemti dažādi pakalpojumi, un tas ir uh, kliedzošs ANO konvencijas pārkāpums. Mēs aicinām Eiropas parlamentu un citas iestādes tūdaļ pat ķerties pie šo jautājumu risināšanas, aicinot Eiropas Savienības dalību valstis eh, pildīt savas saistības ieviešot ANO tiesību konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti, lai aizsargātu un uzlabotu šo cilvēku tiesības, lai aizstāvētu mūsu tiesības. Atbrīvojiet mūsu brāļus tagad, bez kavēšanās. Thank you very much for this. Paldies par šo ārkārtīgi emocionālo stāstījumu. Tādēļ ir ļoti labi, ka šeit klāt ir daudzi Eiropas parlamenta deputāti, kas to dzird. Marija Irgojena, nākamā runātāja runās divas minūtes. Marija is showing her hands for the camera. Marija pacēla roku, lai kamera to var uztvert. Presidentā, bienvenidos. Paldies, priekšsēdētāji, sveicināti visi. Gribu pateikties par iespēju E, izteikties jūsu priekšā. Un vienas pārdomas no manas puses, kuru vēlos, kuras vēlos darīt jums zināmas. Pagājušā svētdienā es piedalījos Madridē manifestācijā, ko bija sasaukus CERMI, lai nosodītu eh, budžeta samazinājumus. Un pirmo reizi Spānijā personas ar invaliditāti ar papildus grūtībām, kādas tiem bija pārvietoties, piedalījās šajā pasākumā, lai nosodītu uh, labklājības budžeta samazinājumu. Uh, ap 300 miljonu eiro ir dažādām administrācijām parādi, bet jāatzīst, ka sociālie dienesti ir daudz vairāk nekā uh, Eh, rūpes eh, pār cilvēkiem ar invaliditātiem. Ir jāuzņemas eh, pār ģimenes aprūpētājiem, no kuriem daudz ir sievietes. Aptuveni simtu uh, 72 tūkstoši mājas aprūpētoji, tas nozīmē, kas saņem līdz, e, kas piedalās organizācijā, tas nozīmē 39% e, no e, visiem. Ļoti daudzas pensionētās sievietes, kas nodarbojas ar ģimenes aprūpi, nav iemaksājušas sociālajā apdrošināšanā. Un, šāda valdības attieksme ir bezatbildīga kas pārkāp cilvēku eh, pamattiesības, viņu cilvēku cieņu. Vēlos sacīt, ka eh, atkarības situācija ir saistīta ar eh, diskapacitāti. Ļoti e, daudzas e, no šādām personām - 80 miljoni Eiropā, 380 tūkstoši Spānijā, no kuriem e, jā, runātāja tiek lūgta izteikties lēnāk, ir nepieciešams valdībām rīkoties, lai pastāvētu Eiropas fonds, lai varētu sniegt palīdzību, lai cilvēki ar diskapacitāti varētu saņemt uh, palīdzību, atbalstu no budžeta, lai viņu uh, tiesības uz cieņu tiktu atzītas. Paldies! Next. Uh, Paldies. Nākamais runātājs ir no Austrijas Nacionālās padomas, un tā būs Helēna Jārmēra, lūdzu. Lūdzu, paceliet roku, pirms jūs sākat runāt. Lūdzu. Hello, I want, uh, ich möchte zum Thema uh, Labdien, es gribētu runāt par tādu vispārīgu jautājumu un par profesijām. Ir ļoti daudz akadēmisko profesiju, kur uh, cilvēkiem ar invaliditāti nav nekādas piekļuvas. Viens piemērs ir uh, ANO tiesību konvencija cilvēkiem ar invaliditāti garantē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tāda, ir piekļuva visām profesijām, bet pedagoģiskajā augstskolā, piemēram, šāda piekļuva Austrijā joprojām nav nodrošināta ļoti daudziem cilvēkiem ar invaliditāti. Viņi var mācīties šajā augstskolā, bet uh, nav iespējams viņiem uh, absolvēt uh, šo te mācību iestādi. Viņi saņem certifikātu, kas viņiem liedz pasniegt skolās. Tā līdzīga situācija arī ir ar citām profesijām, proti cilvēki ar invaliditāti drīkst uh, mācīties šīs profesijas, viņi drīkst absolvēt šīs programmas, bet pēc tam nevar strādāt šajā profesijā. Tas ļoti smags gara tīpaši. Uh, nedzirdīgos un neredzīgos cilvēkus. Piemēram, pirms eh, kāda laika es eh, uzaicināju Austrijā uz eh, ministriju ierasties cilvēku no Vācijas, neredzīgo cilvēku no Vācijas, kur šāds iespēja neredzīgiem tiek nodrošināt, lai viņš varētu savu pieredzi izstāstīt, bet neraugoties uz šiem argumentiem, ministrija nebija gatava piekāpties un teica, ka ir jāpadomā par šo jautājumu man liekas ļoti smagi tas, ka vienā Eiropas Savienības dalība valstī šīs iespējas tiek nodrošinātas, savukārt citur tas nav iespējams. Un uh, akadēmiskās programmas uh, šie cilvēki apgūt drīkst, bet strādāt nedrīkst. Medicīniskajā, pedagoģiskajā, juridiskajā nozarē tas ir ļoti skaidri redzams. Uh, Cilvēki ar invaliditāti ļoti labi zina, kur ir viņu robežas, ko viņi spēj un ko viņi nespēj, un tāpēc ir jāizbeidz padarīt viņus par nespējīgākiem. Paldies! Thank you very much. And also... Paldies! Lielas paldies arī, ka ievērojat jums atvēlēto laiku. Tagad aicināšu izteikties Rozu Esteras, kas ir Eiropas parlamenta deputāta. Lūdzu, divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu izteikties īsi. Es domāju, ka tas fakts, ka esam šodien šeit sanākuši pāris dienas pēc tam, kad ir notikusi Eh, cilvēku ar invaliditāti dienu, kas bija pirmdien. Ir ļoti labi, ka mēs esam šeit, eh, mēs visi kopā varam spērt tālākos soļus uz priekšu, lai tiktu ievērot ANO tiesību konvenciju. Šis nav mirklis eh, skaļums politisks lozungs izteikt, šis ir mirklis, lai apvienotos un panāktu to, lai cilvēki ar invaliditāti tiktu labāk integrēti un lai visas dalību valstis pildītu saistības, ko tām uzliek ANO konvencija. Strādā Eiropas parlamenta deputāti, esmu Eiropas parlamenta parlamenta deputāti, strādāju reģiona attīstības komitejā. Mēs runājam par struktūra fondiem un kohēsijas fondiem, kurus vēlamies īstenot un lietot tā, lai tie palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Tas būtu tāds kā papildinājums šai konvencijai. Mēs gribam, lai nediskriminācija būtu horizontāls princips fondu piešķiršanai dalību valstīm. Thank you Tas būs ļoti svarīgi šobrīd, kad runājam par to, kā tiks sadalīti fondi. Mēs šeit runājam par pieejamību izglītībai, veselības aprūpei, transportam, darba tirgum. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ar invaliditāti to varētu baudīt. Tie ir cilvēki, kuriem nav problēma. Problēma ir sabiedrībā, kas nesaprot, ka mums ir jānojauc visi šie šķēršļi, kas kavē vienai sabiedrības daļai būt tikpat vienlīdzīgai kā citiem gadiem, lai tiktu īstenota šī te ANO konvencija. Visas valdības, ieskaitot arī Spānijas valdību, ir uzņēmušās saistības. Mēs, protams, vēlamies, lai krīze nekādā veidā neliktu mums anulēt tos panākumus, kas ir panākt attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Uh, Spānijas valdība mēģina darīt visu, lai šī krīze ne, ne, neatsviestu mūs atpakaļ, un es domāju, ka ir ļoti labi, ka sanākam visi kopā, lai arī kopīgi runātu par šiem jautājumiem, tad arī varam kaut ko panākt. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Itālijas pārstāvis no Itālijas invaliditātes fóruma Gianpiero Grifo kungs. Lūdzu, divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsādātāji! Konvencija maina kultūras izpratni. Cilvēki ar invaliditāti ir daļa no sabiedrības, un kā tādiem mums ir jābauda attīstības augļi. Patiesībā tas jau nenotiek, jo šobrīd daudzās Eiropas valstīs krīzes apstākļos mēs esam pirmie, kas smagi izjūt šo krīzi, un pēdējie, kas saņem jau kādu atbalstu. Pieciešams kultūras progress E, domāšanas maiņa par to, kā mums jāsaņem atbalsts, kāds atbalsts ir nepieciešams. Konvencijā ir teikts, ka cilvēki ar invaliditāti izjūt šo invaliditāti tikai tādēļ, ka ir dažādas barjeras, ar kurām viņi saskars ikdienā sabiedrības uzdevums ir tikt galā ar šo invaliditāti. Mēs nevaram strādāt tikai veselības aprūpas jomā, nē, jādomā ir par visiem sabiedrības karošiem jautājumiem e, ja mēs atrisināsim šo invaliditātes jautājumu, tas, tas dos milzīgu labumu uh, sabiedrībai, jo 15 līdz 18% Eiropas iedzīvotāji ir cilvēki ar invaliditāti mūža garumā cilvēkiem var rasties dažādas invaliditātes un tie var justies diskriminēt tādā vai citādā veidā. Līdz ar to sabiedrība pati sevi padara par sabiedrību ar invaliditāti, ja tā nevēlas ņemt vērā šo cilvēku īpašās vajadzības. Mēs, šī cilvēka grupa, vēlamies piedalīties sabiedrības attīstībā. Šobrīd mums ir tādi paši eh, pienākumi kā citiem sabiedrības locekļiem, bet nav tādu pašu tiesību kā viņiem. Manuprāt, lielais klausītāju un dalībnieku skaits šodien šajā parlamentā parāda, ka mums ir kapacitāte emancipēties, augt, attīstīties. Mēs pierādām, ka sabiedrība ir daudzveidīga. Visi cilvēki Eiropā, pasaulē ir dažādi. Mēs esam tie, kas tiek izstumti. Mēs prasam, lai sabiedrība atbildētu uz mūsu tiesībām savādāk nekā tā to dara šobrīd. Paldies! Uh, thank you very much! Paldies! Novak kungs no Austrijas uh, Nacionālās padomas cilvēkiem ar invaliditāti lūdzu divas minūtes jūs rīcībā. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie viesi. Es zinu, ka šorīt daudzkārt jau ir uh, uzsvērts tas, bet es to gribu pateikt vēlreiz. Mums ir nepieciešama visaptveroša antidiskriminācijas uh, likumdošana, ko mēs izveidot. Tikai spēcīga direktīva pret diskrimināciju, kas stātos spēkā Eiropas Savienībā, ir kaut kas tāds, kas pavērs iespējas cilvēkiem ar in invaliditāti dzīvot neatkarīgi un brīvi pārvietoties. Šāda direktīva garantētu ļoti augsta līmeņa iespējas visiem cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā. Gribētu vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz to, kas tika paziņots 2003. gadā līdzīgā konferencē šeit. Toreiz kolēģis Mihails Krispo, kurš traģiski gāja bojā šogad, arī pievērs uzmanību šiem te jautājumiem. Paldies! Vielen dank. We have now... Lielas paldies. Tagad uzstāsies Ungārijas pārstāvis. Ceru, ka izrunāšu jūsu vārdu pareizi. Tas būs Daniels Rika, kas pārstāv Ungārijas eh, cilvēku ar invaliditāti Nacionālo federāciju. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Paldies, priekšsēdētāji! Mani sauc Ildiko Horvāta, un es šeit pārstāvu mūsu padomas cilvēkus. Īpaši pārstāvu tos cilvēkus, kuriem ir grūtības mācīties gribētu teikt dažus vārdus par šo cilvēku tiesībām. Šodien mēs runājam par ANO konvenciju. Tā ir ļoti svarīga tiem cilvēkiem, ko šeit pārstāvu es. 12. un 19. konvencijas pāns ir tāds, kurā mums ir sava pieredze. Šodien mēs šeit runājam par lēmumu pieņemšanu un juridisko kapacitāti. Domāju, šajos jautājumos ļoti daudz kas darāms. Vajadzētu ieskatīties juridiskajās profesijās un viņa attieksmē pret šiem te pantiem. 12. pantā runa ir par juridisko kapacitāti. 19. panta ieviešanā ir vērots zināms progress. Ungārijas valdība ir pieņēmusi stratēģiju, kuras mērķis ir paplašināt šos jautājumus. Un mēs tiešām redzam, ka ir panākts būtisks progress attiecībā uz 19. pāntu. Mūsu Ungārijas stratēģijā runa ir par dzīvošanu ar palīdzību, assisted living. Mēs vēlamies daudz elastīgāku pieeju šai te palīdzībai cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt šādu virzību, un pirmo reizi mūsu valsts vēsturē ir izveidots tāds kā modelis dzīvošanai ar palīdzību Tā ir iekļauta mūsu valsts attīstības programmā. Mēs ceram, ka nākotnē būs ļoti daudz tādas vietas, kur varēs notikt šī dzīvošana ar atbalstu. Lielas paldies! Oh, Aicināšu izteikties Borisu Šursastiču. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju jūsu vārdu, bet jūs pārstāvat Slovenijas padomu cilvēkiem ar invaliditāti pēc jums uzstāsies Francijas pārstāvs. Sustāsiķi kungs, tagad vārds jums. Jā, hvala lijepa. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka devāt man vārdu. Finanšu un ekonomiskā krīze palielina mūsu ikdienas grūtības. Tā ietekmē arī dažādu organizāciju darbību Eiropas Savienībā. Šeit runāja par organizācijām, kas eh, kaut kādā veidā risina cilvēku ar invaliditāti problēmu, tāpat arī invalīdu biedrību darbība tiek kavēta. Finansējums šīm organizācijām ir ļoti nestabils, tādēļ tiek skartas pat pamatdarbības. Tādēļ mans ir šāds ierosinājums Eiropas Savienības līmenī vajadzētu izveidot publisko fondu, kas tiktu izmantots, lai finansētu šo organizāciju minimālo darbību. Eiropas komisija sadarbībā ar Eiropas fondu invaliditātei varētu izstrādāt priekšlikumu šajā jautājumā. Slovenijas kustība cilvēkiem ar invaliditāti ir ietekmējusi publisko finansējumu mūsu valstī. Slovenijā ir pieņemts likums pār invalīdu biedrībām un organizācijām. Tādēļ mums ir speciāla organizācija, kas ir tiesīga vākt līdzekļus. Par šiem līdzekļiem tiek finansēta mūsu biedrības darbība. Mēs ceram, ka ar šiem līdzekļiem varēsim finansēt dažādus pasākumus un sniegt atbalstu dažādos veidos cilvēkiem, kas dzīvo neatkarīgi dzīvi. Šiem te cilvēkiem ir invaliditāte. Diemžēl patreizējā politiskā tendence ir tāda, ka esošā sistēma tiek sašūpota. Ir redzēti mēģinājumi atņemt mums šos līdzekļus varbūt ieskaitot tos patiešo valsts budžetā. Un tad ierēģi varētu lemt, kādas ir mūsu vajadzības un kas no tām būtu finansējams, kas nē. Tas nav pieļaujami. Tas ir pretrunā ar ANO konvenciju, un tādēļ es ļoti ceru, ka šodien mēs pieņemsim rezolūciju, un tā ietekmēs tālākos notikums arī Slovenijā. Paldies! Thank you very much. Paldies. Un tagad došu vārdu Andrē Fertie, kas pārstāv Francijas Nacionālo padomu cilvēkiem ar invaliditāti. Pēc tam runās Ingrīda Bormane no Zviedrijas federācijas cilvēkiem ar invaliditāti. Dāmas un kungi, godātie draugi, kultūras tiesības tiek atgādināts ANO konvencijas 30. pantā, un tas arī ir centrālais izaicinājums. Mums ir jāiziet no krīzes, izmantojot ekonomisko izaugsmi. Taču šie, šī izaugsme sevī ietver arī izpratni par cilvēcību un par cilvēku tiesībām, kam jābūt sabiedrības attīstības centrā. Ja mēs runājam par kultūras tiesību īstenošanu, tad te tiešām ir uh, būtiski uzlabojumi atsevišķās valstīs. Ja mēs runājam par dažādu biedrību un kultūras asociāciju darbības uzlabojumiem. Uh, Taču tā, šī parauga praksa ir vērojama ne visur. Parauga prakses rezultātā mēs redzam, ka notiek attīstība un zinātības nodošana tikai vietums un nevis visur. Ir miljoniem pilsoņu ar invaliditāti, kas diemžēl joprojām ir izstumti no kultūras aprites un kultūras dzīves. Tādēļ mēs vēlamies, lai tiktu izveidota darba grupa, kurā būtu pārstāvi no Eiropas parlamenta, Eiropas komisijas, no Eiropas cilvēku ar invaliditātu kustības, no uh, eksperti, lai tur būtu klāt, un viņu uzdevums būtu vērot, kā konvencija tiek īstenot kultūras jomā, un viņi arī izstrādātu tās īstenošanas vadlīnijas. Ja runājam par vadlīnijām, tad jau tagad mēs varam nosaukt par uh, tādu vadlīniju kā uh, praktiskās rokas grāmatas izdošana kultūras darbiniekiem, lai tie varētu iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti. Tālāk normatīvos aktus dažādām mākslas nozarēm varētu arī uzlabot kritērijas publiskām privātā finansējuma piešķiršana dažādiem projektiem un arī dažādi teritoriālie kontrakti varētu tikt ņemti vērā tā, lai varētu izteikties gan cilvēku invaliditāti, gan arī veselības eksperti par šiem jautājumiem. Ir ļoti daudz dažādu uzdevumu. Dāmas un kungi, mēs nedrīkstam vairs aizmirst, ka piekļuve kultūrai ir priekšnoteikums sociālajai iekļautībai, tāpat arī iekļautībai izglītībā un profesionālajā dzīvē. Uh, kultūra ir ļoti svarīgs dzīves bagātinātājs visiem cilvēkiem, arī cilvēkiem ar invaliditāti. Un nediskriminācijai ir jāparādās sociāla un kultūras kontrakta vai līguma veidā Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies! Tagad aicināšu Ingrīdu Bulmanu, kas pārstāv Zviedrijas asociāciju. Pēc tam izteiksies Giovanni Padovani no Itālijas. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šeit runājam par ANO tiesību konvenciju. Kopš 2008. gada jau esam runājuši par to. Mūsu valdība ir nākus klajā ar pārskatu par šīs konvencijas īstenošanu. Zviedrijā ambīcijas ir ļoti augstas, un mēs vēlamies pildīt konvencijā izteiktos noteikumus, un tomēr pēdējā laikā vērojam tādu kā atkritienu atpakaļ. Ir vēl iespējas reformēt lietas un uzlabot tās. Mēs redzam, ka tiek piešķirtais atbalsts ir samazināts un tiek runāts par jauniem būvniecības standartiem, kas ir pavaināti attiecībā uz piekļuvas elementiem. Mēs zinām, ka e, tiek zaudēts daudzas stundas e, palīdzības apmaksāšanā. Proti, ja aiziet pensijā, šie te palīdzības sniedzēji cilvēkiem ar invaliditāti jauni netiek pieņemti darbā. Mēs vēlamies, lai tiktu pārtraukt šī diskriminācija un tiktu nodrošināta piekļuva. Konvencija pastāv, esam to parakstījuši, ir daudz politiskās vēlmes un ambīcijas, un tomēr, tomēr, Zviedrijā viss nav perfekti, tā vēl pilnībā neizpildu visus konvencijas parametrus. Mēs ļoti daudz ko gaidām no Eiropas parlamenta. Ceram, ka Eiropas Savienība visā nopietnībā ieviesīs ANO konvenciju visās politikas jomās, kur Eiropas Savienībai ir kāda kompetence un mandāts. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība kļūtu par dzinēju spēku, eh, kas aicinātu dalību valstis izpildīt savas saistības. Kā jau teicu, Zviedrijā ir augsti mērķi un ambīcijas, un realitāte netiek tiem līdzi, diemžēl. Ir nepieciešami neatkarīgi uzraudzības orgāni, kas tikt izveidot Eiropas Savienības līmenī. Cilvēku ar invaliditātes kustību ir pilnībā jāiesaist šajā uzraudzības procesā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams garantēt neatkarīgu uzraudzību, kurā būtu dažādas iesaistītās puses. Mēs gribam pieņemt rakstisku paziņojumu, ko ceram varēs pievienot šīs konferences protokolam. Paldies! I... Paldies! Es tagad runāšu itāļu valodā. Gribu aicināt Giovanni pāris minūtes uzgaidīt, jo Nikolo Rinaldī vēlas būt pēdējais runātājs šajā plenāra sesijā. Dosim vārdu Rinaldī kungam un pēc tam Giovanni Padovāni kungam. Rinaldī kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo iespēju uzstāties šajā konferencē, uzrunājot tās dalībniekus. Man bija teiks, ka es runāšu pulksten 12.10, bet nav jau nekāda problēma. Es varēju pagaidīt arī nedaudz ilgāk, esmu ļoti gandarīts, ka varu piedalīties šajā konferencē un arī runāt. Es esmu Eiropas parlamenta trešās lielākās politiskās grupas vai frakcijas vicepriekšsēdētājs. Tā ir liberāļu grupa. Manuprāt, šī iniciatīva ir lieliska, proti tas, ka or tiek organizēta šī konference. Es kopā ar citiem kolēģiem manā politiskajā grupā aktīvi darbojamies e, invaliditātes jomā. Es domāju, ka Eiropas parlaments cilvēkiem ar invaliditāti ir mazs, bet ļoti būtisks pasākums, kas var uzlabot vienlīdzības situāciju. Jo šīs parlaments kārtējo reizi apliecina, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jāpārstāv, jābūt pārstāvētiem Eiropas iestādēs, it īpaši šeit Eiropas parlamentā, kas ir demokrātiski vēlēta iestāde. Tā ir iniciatīva, kas uh, ir tiešām ļoti laba. Un tādēļ man liels gods jūs šeit sveikt, dzirdēt jūsu balsis, ļaut jums izteikties. Citādi jau mēs šeit dzīvotu ziloņkālu tornī, kurā neviens neuzklausa apkārtējos pilsoņus, bet mūs interesē tas, ko domā pilsoņi, īpaši arī tie pilsoņi, kuriem ir mazāk aizsardzība nekā visiem pārējiem. Eiropas politiķiem vēl daudz kas ir darāms, lai uh, cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā baudīt visus pilsoņu labumus savās valstīs, lai viņi arī tiktu politiski pārstāvēti. Es piedalījos politiskā kampaņā pirms pēdējām vēlēšanām, kas notika pirms gandrīz trim gadiem. Um, viens no maniem kolēģiem ir cilvēks ar invaliditāti, tas ir Kavaros Etīkungs. Mēs šīs kampaņas laikā redzējām, ka sabiedrība neizprot cilvēku ar invaliditātu vajadzībām. Nu, piemēram, ka mums jāierodas ir agrāk kaut kur nekā visiem pārējiem dalībniekiem. Mums ir arī kādas īpašas vēlmes pēc punktualitātes, ir loģistiskas īpatnības. kandidāts ar invaliditāti tiek uztverts savādāk nekā pārējie kandidāti. Viņš cieši no tā, ka netiek izpildīt šīs viņa īpašās prasības. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jārāda piemērs un jārāda, ka arī cilvēki ar invaliditāti ir vienlīdzīgi ar visiem pārējiem cilvēkiem. Pēdējo gadu laikā ir notikuši zināmas pārmaiņas mūsu attieksmē pret cilvēkiem ar invaliditāti. Ir notikušas pārmaiņas attiecībās starp sabiedrību un šo cilvēku grupu. Diskriminācija it kā ir palikusi pagātnē. Protams, agrāk situācija bija pavisam savādāka. Agrāk bija gandrīz vai tā kā viduslaikos, kad cilvēki tika uzskatīti par grēciniekiem, ja viņiem bija kāda invaliditāte, viņi tika ieslodzīti geto izolēti no sabiedrības, vienmēr atdalīti no pārējiem, izstumti. 19. gadsimtā vai pat 20. gadsimtā notika milzīgs skandāls. 200 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti gāja bojā holokausta gaitā. Bet es domāju, ka Mēs esam ļoti uzlabojuši situāciju kopš tā laika. Man žēl, ka man nav laika šeit izteikties ilgāk, bet kopumā es gribēju teikt, ka šobrīd mums ir jāizvirza savas prasības vēl aktīvāk un stingrāk nekā iepriekš. Šodienas izaicinājumi ir ļoti lieli tie nav varbūt saistīti ar tiesību aktu apzināšanu dalību valstīs un Eiropas iestādes. Tas gan arī jādara, bet tas nav primārais. Galvenais ir harmoniski un viendabīgi īstenot šos tiesību aktus dalību valstīs. Šobrīd pastāv lielas atšķirības starp dalību valstīm. Protams, dzīvojam krīzes apstākļos. Krīze ir patiesas drauds visiem mūsu panākumiem un sasniegumiem. Mēs vēlamies tādus politiskos un sociālos pasākumus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti pat taupības pasākumu kontekstā. Mums ir nepieciešams tāds kā sanitārais kordons ap cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi neciestu no krīzes ietekmes. Ja tas būs, tā būs arī mēraukla mūsu darbībai. Tas, kā mēs izturamies pret cilvēkiem ar invaliditāti, ir tāda kā mēraukla mūsu civilizācijai. Paldies! Kolēģi, jūs redzat, ka nedaudz esam iekavējuši. Mums tagad drīz būs jābeidz. Un mēs šeit nolēmām, ka Van Rompēkunga paziņojums, ko mēs saņēmām video veidā, tiks atskaņots pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka daži runātāji vēl varētu izteikties tad, ja tulki būs tik laipni un uzkavēsies šeit vēl maksimāli desmit minūtes. Mēs tātad turpināsim šīs debats līdz 12.45, jo ilgāk tulki vairs nevarēs palikt kopā ar mums. Tātad ar tulku atlauju. Gribu tagad aicināt izteikties Giovanni Padovāni no Itālijas eh, cilvēku ar invaliditātu fórumu. Pēc tam izteiksies īrijas pārstāvs. Giovanni, dod vārdu tagad jums. Divas minūtes. Grazie. Paldies. Vispirms eh, gribētu precizēt izmantotos jēdzienus, kas tiek mūsu apzīmēšanai. Es dzirdēju jēdzienus personas ar atšķirīgu kapacitāti, jeb atšķirīgām spējām. To, eh, tā izteicās eh, Itālijas eh, Eiropas parlamenta deputāts. Es nedomāju, ka tas būtu mm, korekts veids mūs aprakstīt. Es domāju, ka izmantotie jēdzieni ir svarīgi. Mēs esam personas ar invaliditāti, un invaliditātes iedziens ir jāizmanto tieši tā, kā tas ir izmantots apvienoto nāciju konvencijā. Šodienas pasākums Man mudina jums atgādināt 27. Eh, pantu konvencija par nodarbinātību un konkrēti mm, šodien pieņemamo uh, eh, daļu. Šajā mm, rindkopā tiek paredzēts, ka ir jāgarantē e, personu ar invaliditāti tiesības, e, paturot e, prātā viņu tiesības uz nodarbinātību, uz uzņemšanu, un Eiropas parlaments bija pirmā institūcija, kas at, uzsāka stažēšanās programmas, piešķirot pagaidu darba līgumus līdz pat trim gadiem. Un tā bija ļoti laba iniciatīva, bet diemžēl šī iniciatīva vēlāk tika pārtraukta. Un tagad, lasot 27. pantu konvencija, kas paredz, ka valsts iestādes veik veikts pozitīvas darbības par labu personām ar invaliditāti, es gribētu uzdot jautājumu Eiropas parlamentam, ko tas ir iecerējis darīt kā pilsoņu pārstāvis. Ko jūs esat iecerējis darīt, iecerējuši darīt, lai varētu veidot konkrētāku politiku, lai personas ar invaliditāti būtu redzamākas ne tikai, ne tikai kā personas ar invaliditāti, bet kā personas ar savām spējām, lai apliecinātu Eh, nediskrimināciju. Paldies! Nākošais runātājs ir eh, Dāns Beilijs no īrijas. Vēlos skaidri apstiprināt, ka visi pasākumi eh, šo ikdienas dzīvē tiek grauti. Ņemot vērā to, kas ir paredzēts likumdošanā, mums ir e, jāapzinās, ka of the total national budget Pēdējo divu gadu budžetā ir bijuši ļoti lieli samazinājumi, kas ietekmē visu mūsu dzīvi no šūpuļa līdz kapam. Tagad mums ir jāuzstāj, lai īrijas valdība izmaksā mums tomēr atbalsta līdzekļus, lai tas tiktu nodrošināts eh, mūsu eh, Eh, likumdošanā. ANO tiesību konvencija ir jāratificē pēc iespējas ātrāk. Kad īrija to ratificēs, tad tai būs juridisks pamats. Es gribētu aicināt šo parlamentu ietekmēt īrijas parlamentu, lai uh, īrija ratificētu konvenciju pēc iespējas drīzāk. Thank you very much. The next one is... Paldies. Nākošais runātājs ir Vajavīka no Ungārijas. Pēc tam uh, Hans Jurgens Gros no Austrijas, bet tagad Hajarīka. Paldies um, par iespēju izteikties, dāmas un kungi. Ungārijā vairākus gadus iepriekš ratificēja apvienotā nācija konvenciju. Bet uh, E, tā ir tagad ķērusies pie esošu institūciju um, esamības mazināšanas, un tas skar personas ar invaliditāti un organizācijas, kurās tikai ierobežotā veidā var piedalīties eh, valsts dzīvē, jo mums ir jāsaprot tas, ka ir citiem jāsaprot, ka mm, nevar strādāt eh, par mūsu skarošiem jautājumiem, neņemot vērā mūsu domas. Tāpat ir jāapzinās, ka brīvas tiesības izvēlēties dzīvesveidu netiek eh, ņemtas vērā. Un eh, nosūtīt cilvēks pret viņu gribu uz aprūpas centriem ir pārkāpums. Paldies! Un, um, diemžēl, saskaņā ar noteikumiem, mums ir jābeidz rīta sēde, un es varu dot vārdu tikai vēl vienam runātājam. Pārējie delegāti un kolēģi varēs izteikties pēcpusdienām bet es tomēr nevaru apsolīt, ka tas eh, būs iespējams. Un paldies eh, tulkiem, kuri ir eh, pārstrādājuši savu darba laiku. Un pēdējais runātājs šorīt ir Hans Jurgens Gross no Austrijas Nacionālās padomas. Lūdzu, Groskums, jums vārds. Sehr geehrte Vorsitzende, godātais priekšsēdētāji, Godātie kolēģi, es gribētu runāt par mūsdienu Eiropu. Ja mēs padomājam par to, ka viena trešā daļa no Eiropas Savienības budžeta ir atvēlēta struktūra fondiem, un mēs šeit, eh, mums būtu jābūvē nākotnes Eiropa, mums ir zināmas prasības attiecībā uz eh, dažādām eh, barjerām. Uh, mājokļu būvniecībā. Būtībā mēs būvējam vakardienas Eiropu, nevis rītdienas Eiropu. Un arī, ja es padomāju par to, kā tiek izlietoti Eiropas sociālā fonda līdzekļi, kur ir ļoti daudz pasākumu no bezdarba apkarošanai, bet nav tajā pašā laikā uh, nekas teikts par eh, to, kā veicināt barjeru nojaukšanu cilvēkiem ar invaliditāti, tad man ir jāsaka, vai šie noteikumi tiešām ir domāti visiem eiropiešiem, jo arī mēs taču esam eiropieši. Visā šajās komitejās bieži vien tiek par to runāts. Un piedalās arī dažādi mūsu eksperti, kas eh, bez maksas nāk un pārstāv savu viedokli. Uh, Es domāju, ka <clears throat> mūsu darbs ir tikpat vērtīgs, cik jebkura cita cilvēka darbs, kuram nav invaliditāte. Un tāpēc es gribētu mudināt uzstāt uz to, un lai šīs te atbalsta naudas eh, būtu pieejams arī uh, organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, jo pretējā gadījumā ir situācija, ka mēs vispār nespējam piekļūt šiem līdzekļiem, lai izstrādātu labus projektus cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies par jūsu uzmanību, un es gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienība ir ne tikai ekonomiska savienība, tā ir uh, cilvēku savienība, un 80 miljonu no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir cilvēki ar invaliditāti, un arī viņi ir piederīgi Eiropai. Paldies! Yes. Now... Paldies, godātie kolēģi! Līdz ar to beigsim šī rīta debates. Aicinām jūs pusdienās. Pusdienas mēs piedāvājam pirmajā stāvā šajā pašā ēkā, telpa, kurā tās pasniegsim, saucas Jehudi Menuhina zāli. Atgriezīsimies šeit pulksten 14.20 ļoti precīzi, tā lai varētu sākt nekavējoties un nedaudz ieķer, iekavēto tomēr iesteikt. Lies paldies par uzmanību šorīt un tiksimies atkal pēcpusdienā.